واحدة بزيادة عن 60 يبقى حاجة بداعة 95 Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Labrīt visiem. Tā. Varam sākt šodienas darbu. Mums komitejā pirmās darba kārtības punkts šodien, darba kārtības pieņemšana. darba kārtība ir pieejama jums izdalītajos materiālos. Ja nav piezīmes ar darba kārtību, tad uzskatām to par apstiprinātu. Tālāk priekšsēdētājs paziņojumu. Tātad attiecībā uz šodienas darbu informāciju. Pirmais komentārs eh, ir par rītdienu. ITRA komiteja rītdien būs 5G3 zālē. Tātad 5G3. Neatstājiet savus dokumentus lūdzu šeit, jo šī zāle tiks izmantot mūsu komiteja tikai šodien. Un otrkārt es vēlētos atgādināt visiem, ka 2. decembrī, tas ir nākamnedēļ, pirmdien, no 3 pēcpusdienā līdz 6.30 vakarā. Zālē 2Q2 notiks kopīga sanāksme par enerģētiku un klimatu. Un pēdējā informācija, ko vēlos jums vēl sniegt, ir tas, ka pēc tam nākamā pirmdien 9. decembrī, kad mēs dodamies uz Strasbūru, no 19.00 līdz 21.00 VIK 200 zālē mums būs ārkārtas sanāksme. Rūpniecības komiteja tas ir. Tātad varam iet tālāk, ķerties pie šodienas darba kārtības. Kā jūs zinat, mums ir publiska uzklausīšana. Tēma uzklausīšanai ir NER 300 un enerģētikas atvesļošanas plāna izmantošana enerģētikas nozars atjaunošanai. Mums ir arī viesi šodien, vēlos sveikt viņus šeit un vēlos pateikties viņiem par ierašanos ITRE komitejas vārdā. Paldies, ka pieņēmāt mūsu ielūgumus! Par organizatorisko kārtību šai sanāksmē vēlos norādīt, ka uzklausīšana noslēgsies pulksten 11. precīzi. Līdz ar to jebkādi paziņojumi un komentāri būtu jāizdara ņemot vērā to, ka darbs pie šīs uzklausīšanas mums jābeidz pulksten 11. Mēs vienmēr vēlamies atvēlēt visiem runātājiem nepieciešamo laiku. Uh, bet jāskatās, kā tas būs iespējams un atkarībā no tā, cik daudz būs runātāji. Tātad trīs daļas būs uzklausīšanai. Pirmā daļa būs e, NER 300 un enerģētikas atvesļošanas plāns. Otra daļa būs par pieredze, kas gūta NER 300, un trešā daļa attiecībā uz iespējām, kas saistīts ar šo programmu. Tad uz desmit minūtēm tagad došu vārdu mūsu pirmajam runātājam. Delgado Rosas kungs vēl nav ieradies šobrīd. Viņš ir tas pārstāvs, kuram būtu jāsāk šī uzklausīšana. Tātad mēs redzam Delgado kungu tieši ierodoties zālē. Un viņš būs pirmais, kurš eh, runās par šo tematu. Tā kā došu vārdu eh, Umberto Delgado Ross kungam. Un viņam būs atvēlēts desmit minūtes. Thank you. My apologies for this delay. Paldies, atvainojos eh, par kavēšanos, kļūdījos eh, zāles numurā. Tātad esmu šeit, lai pieminētu pavisam īsi NER 300 programmu. Tātad, par ko es vēlētos runāt? Tas tieši tas, par ko es uh, tikko aicināts runāt, par NER 300 un enerģētikas atvestošanas plānu, nu, tā izmantošana enerģētikas nozares atjaunošanai. Tātad esmu atbildīgs par īs, e, īstenošanu un konkrēti šo programmu, tā kā galvenokārt uz, vērsīšu savu uzmanību tieši šai programmai. Kas tā ir par programmu? Tā sniedz finanšu atbalstu īpaši inovatīviem e, oglekļu uzglabāšanas e, un uztveršanas demonstrāciju projektiem, kas ir viena no lielākajām programmām pasaulē sniedzot eh, finansējumu eh, mazu oglekļu izmantošanas eh, demonstrācijas projektiem. Tātad tas tiek finansētas no 300 miljonu kvotu pārdošanas. Tātad pirmā, pirmā finansējums bija 200 miljonu kvotu pārdošana panākot NER 300 programmai pusotru miljārdu eiro finansējumu. Daži saka, ka eh, vajadzētu būt lielākam finansējumam, bet tas ir saistīts ar eh, pašreizējām cenām. Tātad, eh, kas ir enerģijas atvesušanas plāns? Tas sniedz finanšu atbalstu strateģiski svarīgiem projektiem attiecībā uz gāzes un elektrības savienojumiem, tāpat arī piekrasts vēja enerģija un CCS. Mērķis e, līdzfinansējušos projekts ir palīdzēt Eiropas e, Savienībai e, virzīties, lai sasniegtu enerģētikas un klimata jomā noteiktos mērķus, nodrošināt piegādes drošību, diversificētu enerģētikas piegādi, līdzfinansēšana eh, tiek nodrošināta piekrasts vēja enerģijas projektiem un CCS demonstrācijas projektiem. Tātad EPR programma arī eh, sniedz eh, atbalstu elektrības savienojumiem. NER 300 finansējumu apvienojot ar EPR finansējumu, tad NER 300 finansējums būtu jāsamazina tātad atņemot no tā EPR finansējumu, bet eh, nav projektu, kas tiek finansēti no abām programmām, līdz ar to šāda iespēja nepastāv šobrīd. Tātad, kāda ir pašreizēja rezultāti pirmajā uzaicinājumā NER 300? 2012. gada decembrī komisija piešķīra vairāk nekā 1,2 miljārdu eiro 23 īpaši inovatīviem atjaunojumās enerģijas demonstrāciju projektiem. Tātad bioenerģētika, tā skaitā biodegviela, saules enerģija, geotermālā enerģija, vēja enerģija, okeāna enerģija un arī elektrības, elektrotīkli viedie elektrotīkli. Projektiem bija jāpierāda, ka viņi ir eh, izmaksu ziņā visefektīvākie, finanšu ziņā stabili un izpilda atbilstības kritērijas. Un starp šiem kritērijiem bija arī jautājums par to, vai viņi tiešām ir inovatīvi un vai tos var paplašināt mērogziņā. CCS pirmajā uzaicinājumā iesniegt pieteikums netika iekļaut. Neviens CCS projekts tur nav. Kāds ir iemesls tam? Mums bija vairāki projekti, kas pieteicās, izskatījās tehniski stabili, varēja būt finanšu ziņā stabili, izgāja arī atbilstība, bet eh, dalību valsts līmenī apstiprinājumu nesaņem dažādu iemeslu dēļ. Uh, nebija tehniski nobrieduši, licencēšana netika saņemta un pietrūka arī finansējums, un pie tā es vēl pievērsīšos. Tātad pavisam īsi par CCS projektiem. To šobrīd diagnosticē kā ļoti svarīgu, ka mēs strādājam pie šī temata jau kādu laiku mazliet mazāk grūtība ir saistīts, eh, saistīts ar, eh, ar atgūšanu, bet eh, biznesa plāns šeit ir jāizpilda. Jūs zināt, ka problēma ir ar oglekļu zemo cenu. Un ir nepieciešams nodrošināt finanšu īstenošanas iespējamību. Tas skaitā CCS projektiem un ir mazākas investīcija iespējas un mazāk arī potenciālās peļņas iespējas. Ja oglekļa cena būtu lielāka, tad arī finansējums eh, ne ar 300 ietvaros būtu augstāks. Un eh, tad ir šobrīd eh, pārāk liels piedāvājums ar kvotām, un tad to radījusi ekonomiskā krīze Un varu jums pateikt, ka nesen biju Varšavā pasaules samitā, CCC konferencē līdzvērtīgs pasākums. Tātad tur saka, ir pārāk liels rezervs pasaulē. Tā kā daļa ir jās, jāglabā zem zemes un pārējo tikai var izmantot. Līdz ar to Mēs atgriežamies pie šādas ziņas. Jā, mēs varam efektīvāk izmantot ogles, bet, protams, ka par CCS tiek eh, ļoti plaši runāts. Dzirdēju arī ļoti daudz par tehnoloģisko perspektīvu, bet arī aicinājums eh, ieguldīt publiskos līdzekļus ne tikai CCS infrastruktūrā kā tādā, bet arī bio eh, rūpnīcās. Un jāsaka, šāds publiska pievēršanās uh, ceļiem vai CO2 bio rūpnīcām, tas nav gluži viens un tas pats, bet ja kāds prasa uh, finansējumu valsts vai publisko finansējumu, tāpat laikā grib pārdot šīs kvotas, nu, tas ir savā ziņā pretrunīgi. Tātad, ja nav CCS no NERV 300 programmas, tad vaina nav meklējama pat pašā programmā, bet eh, tas, ka mums vēl ir daudz kas darāms Eiropā. Un nevar uzskatīt, ka NER 300 būtu izgāzusies, jo eh, šī programma paredzēta ne tikai CCS, bet arī atjaunojumiem energoresursiem, un šajā jomā viss iet labi. Varu padalīties arī pieredzē. Man bija iespēja piedalīties pasākumā, tad pirmajā apstiprinātajā projektā NER 300 Itālijā, Timontā. Bija pirm, pirmais projekts, kas sāk darbību 2013. gadā, otrās paaudzes bioenerģētikas eh, projekts, kas saņem 28 miljonu finansējumu, kur tiek plānots konvertēt eh, eh, bioloģisko masu augstas kvalitātes etanolā. Tā kā mums ir iespēja parādīt, ka tieši no šiem eh, rīsu dažādi atlikumi tiek izmantot etanola iegūšanai. Ja, tur bija daudz arī sabiedriskā interesa pievērsta. Tātad Es biju ļoti lepns par NER 300, kas varēja palīdzēt īstenot šo projektu. Otra lieta, kas eh, uzsāks savu darbību 14. gadā, tas ir Vācijas projekts, arī bioenerģētikas projekts. Nekalmarkta eh, eh, rajonā anaerobijas fermentācijas rezultātā biomasas no salmiem. Tur būs kā dabas e, gāzes ieguve, tā tiks attīrīta un iepludināta gāzes sadals tīklā. Īsumā, ko NER 300 ir paveikusi, lai veicinātu inovāciju un zaļās darbvietas Eiropas Savienībā? Šie atlasītie projekti ir izgājuši tikai izmēģinājumu fāzi. Problēmas ir ar to, kā pārvērst demonstrācijas projektu uz komercializētu projektu. Un tieši to dara NEP 300. Risina galvenās problēmas attiecībā uz šīm projektiem to pašreizējā gatavības stadijā. Šis finansējums eh, palīdz samazināt izmaksas, pārvaldīt riskus, pārvarēt tehnoloģiskās barjeras, šķēršļus. 1,2 miljārdi eiro, kas eh, tika eh, atvēlēti, piesaistīja papildus 2 miljārdus papildus miljārdu, līdz ar to ir kopējais 2,2 miljārdi. Līdz ar to, to mēs varam arī pateikt, ka tas ir ievērojams apjoms. Mēs runājam par vairāk kā miljonu pasažieru automašīnu ikgadējo patēriņu, un tas ir vairāk kā tūkstots jaunu darba vietu laikā, kad šāds darbvietas ir ļoti nepieciešams. Tātad tiek veicināta inovācija, uh, palīdz Eiropas Savienībai uh, saglabāt vadošo lomu zaļajā ekonomikā un varētu teikt īsumā, ka NER 300 projekti ir veiksmīgi. Nu, diemžēl CCS projekti nav bijuši seki, bet šobrīd ir uh, uzsākti, uz, uzsākts otrais uzaicinājums pieteikumu iesniegšanai Eh, līdz nākamā gada jūnijam, bet ir tikai viens uh, projekts pieteikts no šajā jomā, un tas ir no apvienotās karalists. Nu, cerams, ka tas arī tiks apstiprināts, tad mums būs vismaz viens projekts, kas tiks atbalstīts CCS jomā. Tātad konkrētie rezultāti MSI tirzniecības schēmai, tad šobrīd pats NER 300 nevar lepoties tikai ar savu ieguldījumu, tas ir piedalījies uh, dažādu pozitīvu rezultātu sasniegšanā. Es uzskatu, ka programma ir sekmīga un jāpaskarās, protams, arī vai nākotnē kaut ko līdzīgu nevarētu atkārtot. Un esmu, protams, pieejams jūsu jautājumiem un atbildēm. Bene, grazie. Paldies. Delgado Rosa, abbiamo. Delgado Rozas kungs vēlreiz. 20 minūti per domande e risposte. Paldies tātad jums. Mums ir paredzētas 20 minūtes jautājumu atbilžu sērijā Penžima kungs. Pirmais var uzdot savu jautājumu. Grazie, prezidente, grazie. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies Delgado Rosas kungam par viņa prezentāciju. Man ir viens jautājums. Tas ir ļoti precīzs un konkrēts jautājums. Mm, tas man ļoti interesē. Mēs daudz runājam par atjaunojamajām enerģijām. Un eh, tas ir eh, ļoti pamatoti, bet eh, tad, kad tiek izveidots tīkls, šī potenciāla īstenošanai, tad mēs ļoti labi zinām, ka liela daļa tā tad, kad netiek izmantota, tā tiek praktiski atstāta novārtā un izmantot enerģiju tad, kad tā būs eh, liederīga un izmantojama, manuprāt, ir labs ceļš, jo nav vērts dot dažādus stimulus uh, lai nonāktu pie enerģijas pārpalikuma kaut citos gadījumos mums tās pietrūkst. Mēs to naktī eh, izniekojam, tā ir pār pārēm, bet dienā atkal nav pietiekami daudz. Eh, no tā arī izriet mans jautājums. Darbs, ko veicat pie akumulācijas, lai nešķiestu enerģiju, vai tas būtu stimulu ziņā vai ražošanas ziņā. Viss šis darbs, cik tālu tas ir nonācis, cik lielas cerības šodien atrisināt šo problēmu. Dzirdēju, runājam par dažādiem risinājumiem, daļējiem risinājumiem. Tiem ir arī savi mīnusi, bet jāatzīst, ka man neizdodas saprast, kādas ir jūsu pārdomas un viedoklis par to šo man tik ļoti interesējošo tematu. Es domāju, ka vajadzētu nonākt pie loģiska risinājuma. Paldies! Paldies, Kančāna kungs, Prodīkungam vārds. Paldies! Nu, šeit mēs saskaramies ar ļoti vispārēju un izplatītu problēmu Es eh, nedomāju, ka uztveršana un uzkrāšana pašreizējās sistēmas ietvaros būtu atbilstošākā. Tā ir tāda sava veida stratēģija, lai turpinātu izmantot oglekli, kā tas ir darīts līdz šim. Manā ieskatā vienai lietai ir jābūt skaidrai. Vajadzētu izveidot tādu sistēmu, kuras mērķis būtu uh, konkrēti optimizēt. Uzglabāšanu, neveicot dedzināšanu, bet drīzāk konversējot bio masu gāzē. Un tad mēs varam izmantot nevis gaisu, bet tvaiku. Un, no, nu, un šis gāzu nodalīšanas jautājums vairs nav problēma. Vai var optimizēt pašreizējās sistēmas, lai nonāktu pie šī mērķa? Es domāju, ka mēs nevaram piemērot šo sistēmu klasiskajai metodai, klasiskajai pieejai. Es uzskatu, ka patiesībām būtu jāoptimizē enerģija, un to var izdarīt tikai izmantojot ārkārtīgi efektīvus transporta tīklus. Un lai izmantot, piemēram, vēja enerģiju un tā jaudu kā spēku, lai optimizētu enerģijas, elektroenerģijas optimizēšanu. Tātad elektroenerģija mums ir būtu pieejama pēc iespējas uh, vairāk. Tā ir pirmā lieta manā ieskatā. Vēl ir arī citas uzkrāšanas iespējas. Var ražot uh, ūdeņa rādi, sūkņu stacijas, Hidroliskā enerģija jau pats par sevi ir enerģijas uzglabāšanas veids. Paldies, Prodī kungs, Denes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es iesniedzu grozījumus NER 300 2008. gadā. Un eh, kā parlamenta CCS jautājumu eh, referents un eh, vēl tas ir atgriežoties vēsturē doma šīm fonda mm, finansēšanas mehānismu nāca no mm, kolēģi, un es iesniedzu grozījumus kopā ar Doila kungu, emisiju tirzniecības sistēmā 2008. gadā, lai atrastu finansēšanas mehānismu, tā lai praksē varētu ieviest valdību un valstu vadītāju apņēmšanos CCS mērķus sasniegt 15. gadā un mm, finansējuma avoti netika noteikti. Mēs centāmies atrisināt šo jautājumu vīdes komitejas uh, Mm, kolēģi pie tā ķērās un bija 600 grozījumi sākumā iesniegti. Mm, bija daudz padomē arī darba pie tā un nesaņēmām praktiski nekādu atbalstu no komisijas un beig beigās 2008. gada padomes beigās mēs nonācām pie 300 kurš beigās nosauc par nēru. Lai nu kā, kā, kur tad mēs esam nonākuši? Ir trīs lietas. Mēs um, grozījumos runā par CCS un inovatīviem atjaunojumu enerģiju, jo bija daudz opozīcijas dalību valstīs pret CCS, ne visas dalību valstis uh, redzēja tā priekšrocības un um, Mums vajadzēja to risināt, bet uzsvars vienmēr bija uz CCS šajā komitejā un ECR komite un citās komitejās. Un jautājums ir par to, cik tālu iet atjaunojumā enerģija. Un es domāju, ka no komisāra tajā laikā bija zinām apņemšanās, ka ne vairāk par 60% būtu veltām CCS. Un beigu beigās nekad nav bijis nodoms visu naudu veltīt atjaunojumai enerģijai. Un kā jau teicu, ka viens no e, iemesliem bija tas, ka oglekļa cēnas strauji kritās un varēja iegūt pat iespējams 9 miljardus eiro. Es nekad pat nedomāju, ka 6 miljardi būtu iegūti. Un beig beigās man likās, ka 5 miljardi būtu tas labākais, bet kritika izskanēja. Vispirms jautājums par to, cik daudz laika tas aizņēma valstu valdību. Uh, vadītāji 2008. gadā pieņēma NR e 300 un līdz 2012. gadam bija jāgaida piešķīrumi un uh, bija nepieciešami 4 gadi, 4 gadi Eiropas Savienībā, lai ieviestu finansēšanas schēmu, lai atbalstītu inovatīvus uh, resursus. Tas ir pārlieku garš laiks. Ķīna visu veids vienkārši sas, noklikšķinot pirkstus. Bet um, mums ir jāgaida četri gadi, lai kaut kas notiktu. Mēs savu tehnoloģisko vadību zaudēsim visās jomās, un mums ir jāpātrina procesu. Un otrā lieta ir mehānisma elastība. Viens no iemesliem, kāpēc tik daudz bija jāgaida, lai ieviestu schēmu, bija tas, ka bija jānosaka noteikumi šai schēmai. Un tie izrādījās neelastīgi, un tagad nav komisijas vaina, jo dalība valstis bija ļoti iesaistīts procesā, tostarp arī apvienotā karalisti, un tas ieviesa šo neelastību, un šajā schēmā netika pietiekami ņemts vērā privātā sektora vajadzības un nepieciešamības. Un, uh, arī, ko dalību valstu kases prasītu mm, kā garantijas, lai pasargātu, garantētu publisko finansējumu. Un risināt šos jautājumus nav viegli, ņemot vērā to, ka mums ir jāklausās mūsu auditoros, kuri raugās, lai nauda pietiekami tiktu labi tērēta un mm, vajadzētu jaunām finansēšanas fondam pieejamam, lai veicinātu CCS un enerģētikas efektivitāti. Un mums vajadzētu atrast veidu, kā to ātrāk un veiksmīgāk varētu nodrošināt finansējumu, kāds ir bijis ne ar 300. Paldies Krisam Deivisam, kurš izteikt, kurš varēja runāt ilgāk, jo viņš referents. Un tagad nākamais kolēģis. Sam programma jest e, bardzo dobra. Paldies, pati programma ir ļoti laba, varam teikt, ka tai vajadzētu radīt pievienoto vērtību, bet ko mans kolēģis teica, mm, nu, tur ir seši CSS projekti 2008. gadā bijuši, un mēs nezinām, kas notiks tālāk. Šobrīd ir tikai viens piemērs apvienotajā karaliste, un līdz ar to man ir jautājums. Es zinu, ka bija viena programma jāīsteno Polijā saistībā ar CCS Bokhatufa, koģenerācijas stācija, ir paredzēta un kā ir ar tehnoloģijām, jo citi eksperti teica, ka metode nav droša, ka mēs balstāmies uz to, ka CO2 tiek, šī glabāšana var būt bīstama. Industriālajās vietās es esmu lasījis dažus rakstus par to, par to nevajadzētu uh, izturēties ar nenopietnību, jo esmu lasījusi uh, rakstus par to, un tieši šī vieta, kur atrodas koģenerācijas stācijas un kur ir paredzēti plāni, tas ir jāvērtē vienkārši daudzos rakstos, par to ir lasīts, un, un tas it kā var likties neloģiski, bet reizēm las, var lasīt, ka tas ir bīstami, un tāpēc es vēlējos zināt, ko par to saka pētniecība ir arī šis komerciālais aspekts, un es vēlētos zināt, kā ir ar pētniecību, cik tālu tā ir, cik eh, plaši CO2 tiek izmantot ķīmijas rūpniecībā, jo šobrīd nav ilgtspējīgas metodas, kurā CO2 tikt izmantot ķīmiskajā rūpniecībā, un šajā brīdī es uz to vēlētos likt akcentu. Paldies! Edīte Hercoga tagad. Yes, maybe I'm, not, I'm not laughing at you. I'm sorry. It was just the, except, the, except the idea of putting carbon dioxide down. Oh, thank you. Uh, thank you, Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Delgado kungs, es uh, domāju, ka mēs te ceram, ka komisija labāk mums paskaidros Eiropas pievienoto vērtību. Kad 2008. gadā balsojām par NR300, es domāju, ka mēs visi bijām apņēmušies, ka finansiālais atbalsts ir domāts, lai pātrinātu šādu veidu politiku, un es vēlētos uh, uzklausīt skaidrojumu no jūsu, spu, no jūsu puses, kur jūs redzat pievienoto vērtību, kā jūs to aprakstītu, vai ir lielāka apņemšanās, lielāka iesaista, jo mūsuprāt daudz kas tiek zaudēts tieši laika zaudēšanas dēļ. Lūdzu, aprakstiet eh, pievienoto vērtību, kādu projekts ir radījis. Daži no kolēģiem ir eh, kritiski, jo mm, CCS jomā viens tagad tikai uh, tiek risināts un ārkārtīgi grūti strādājot šajā jomā, pierādīt kolēģiem, ka tam ir pamats un apstrīdēt to, ka jātiek vaļā no CCS. Es domāju, ka te tiešām būtu nepieciešams plašāks skaidrojums, vai jūs redzat šo vērtību mm, pievienoto, vai, vai varbūt tad sīkāk paskaidrojiet. Ja vairs neviens nevēlas izteikties, tad atkal dodu vārdu Delgādo Rozes kungam un aicinu viņu atbildēt uz jautājumiem, kā arī reaģēt uz komentāriem un viedokļiem. Jā, paldies. Pirmais jautājums bija par uzglabāšanu un to, ka atjaunojumā enerģija nevienmēr ir pieejama tad, kad mums to vajag. Tas patiešām ir problemātisks jautājums un mm, tas ir jārisina. Ja mēs e, vēlamies raudzīties ilgtermiņā, tad vienīgā ilgtspējīgā enerģija būs atjaunojumā, neatkarīgi no laika, cik būs nepieciešams par Nelēm ne visi avoti ir atjaunojami, daži ir pap, savstarpēji papildinoši. Ja domājat par hidroenerģiju vai ūdens enerģiju, jūs varat pumpēt ūdeni un to uzkarāt, un, un tas ir tāds papildu aspekts, un, teiksim, arī naktīs nav vēja, arī saulainās dienās reizēm nav, un Protams, mums ir jātīsta viedie tīkli, supertīkli, kas ļauj uzkrāt enerģiju un to nogādāt tur, kur tas ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams arī nodrošināt uzglabāšanu, un mēs esam šobrīd tādā fāzē, ka mēs nevaram vienkārši atteikties no fosilajiem kurinājumajiem, jo šur ir, šeit ir šis papildinošais aspekts, ko dod, bet tā nav nerisināma problēma. Runājot par uh, to, vai CCS ir pareizā pieeja vai nē. Es varu saprast tos, kuri saka, ka, mm, nu, varbūt citi saka, ka nevajag izmantot fosilos kurināmos un ka varbūt uh, vajag kaut ko darīt ar dedzināšanu un ka tur mēs arī daudz ko zaudējam. Es varu izprast šādu loģiku, bet uh, patiesībā CCS ir fundamentāls pārējais posmā, kurā mums joprojām ir jāizmanto fosilais kurināmais. Uh, Mēs visus neizmantojam, bet tos, kurus mēs izmantojam, mēs nevaram ļaut mm, šo miedarbību ar mm, atmosfēru un mm, CCS, mūsuprāt, būtu nepieciešams. Un biomasa, ja CCS mēs ņemam no atmosfēras un uh, noliekam nu, zemē, tad šeit ir uh, potenciāls komplementaritātei un arī šo supertīklu jautājums un tīklu jautājums vienīgais veids, kā risināt enerģētikas problēmu ir, ir virzīties uz priekšu, ne tikai CCS vai tikai atjaunojumā enerģijā, bet uh, tieši skatīt uh, tīklus Deivisa kunga teiktais. Uh, Un eh, tātad par šo NR 300 eh, mm, mums ir jāturpina pie tā strādāt. Un, eh, skatoties no valdības skatu punkta, debates neļāva vienkārši izveidot atsevišķu CCS programmu. Nu, nevar tikai to paredzēt atjaunojumā enerģijai, bet ja beig beigās. Uh, Eh, runa ir par CCS un ļoti atjaunojamo enerģiju, tad pirmajā raundā ir viss atjaunojama enerģija. Man ļoti žēl, jo es tur vēlētos, lai arī būtu CCS, bet atjaunojama enerģijā pievienotā vērtība ir pilnīgi skaidra. Un tā ir arī šī atbilde par pievienoto vērtību. Jums ir modernie bio mm, degviela. Mm, Piemontā ir, piemēram, ļo, pilnīgi komerciāli mm, pamats e, tam, un mm, cerams, ka Eiropā būs vairāk tādu vietu, izmantojot tehnoloģijas ir daudz darba vietas e, radītas, un mēs mm, padarām degvielu drošāku, ja nodrošinām enerģijas drošību, stiprinām mm, e, tehnoloģijas un drošību. Un, šo, līdz šim tiešām nav bijusi CCS pievienotā vērtība, tas gan ir tiesa. Un tad vēl specifiskais jautājums par šo konkrēto projektu. Polijā bija projekts, kurš kandidē gan uz IPR, gan NER 300. Un mums ir desmit eh, īstenojumi CS un ilgspējīgi. Uh, projekti, un vissvarīgākais iemesls parasti bija finansējuma iztrūkums, un cik mēs zinām, tad bija te, tieši ar šo jautājumu grūtības un vēl arī citi aspekti - tehniskā neskaidrība, CCS direktīva vēl nebija transponēta Polijā, un vēl arī bija jautājums par sabiedrības viedokli un to, cik ļoti tā to pieņem, jo mm, Eiropiešiem nepatīk uh, uzglabāšana zemē CO2. Un, ja visa drošība nāk no CCS direktīvas, mēs tur arī sakām, ka to, ka to var darīt pilnīgi droši. Bet uh, attieksme Eiropā nav vien, vienveidība. Un ne visiem cilvēkiem patīk uh, šī uzglabāšana sabiedrības pieņemšana ir tiešām jautājums par eh, uztveršanu un izmantošanu. Manuprāt, tas ir ļoti daudz sološs jautājums, ir industriāla un cita izmantošana, kurā CO2 gūsta pievienoto vērtību. Jautājums ir par komerciālo izmantošanu un kvantitāti, kas būtu būtiski, un DG Climate Action tieši skatās uz šo uztveršanas un izmantošanas jautājumu. Domāju, ka esmu atbildējis uz vairumu jautājumu. Ja nē, tad lūdzu atgādiniet man to. Grācie, senjor de. Paldies. Dagado Roses kungam. Paldies, ka atbildējāt uz komentāriem. Un vēlreiz paldies par ierašanos. Tagad turpināsim darbu. Vēl ir trīs prezentācijas, par kurām jārunā. Un pēc tam diskutēsim par NET300 pieredzi. Vispirms tātad uzklausīsim Žaka Kevita kungu, kas runās par NET300 un no tā gūto pieredzi. Paldies! Labrīt visiem! Mani sauc Žaks Kivits, pārstāvu Airlikid uzņēmumu, esmu biznesa kontrolas menedžeris un uh, biju Nīderlandē Notrdamā NER 300 uh, biznesa uh, pāraudzītājs. Man būs vairāki diapozitīvi, kuros paskaidrošu kontekstu projektiem, paskaidrošu, kāda bija NER 300 pieredze un kādēļ tā neizdevās ka arī būs diapozitīvs par grūtībām attīstīt CCS kopumā rūpniecībā. Vispirms, tātad jūs šeit redzat mūsu attēlus. Mēs esam lieli rūpnieciskās gāzes piegādātāji. Mēs esam tīkla ziņā viena no lielākajām pasaulē. Un tad atrodamies eh, šeit, eh, Beniluksa valstīs. Mēs piedāvājam zaļo ūdeņradi patērētājiem un eh, redzat schēmā, ko un kā tieši mēs piegādājam, izmantojot Antverpenes un Rotterdams ostas. Um, Mums ir divi galvenie ražošanas centri, kur mēs ražojam ūdeņradi. Šī mums tad bija iespēja sākt zema oglekļa ūdeņraža tīklu, un mēs piedāvājam uzglabāt CO2 mūsu iekārtās Rotterdamā. Šeit jūs redzat um, Rotterdamas ostas um, kārti. Zaļā līnija attēlo oglekļa dioksīda uztveršanu, un pēc tam uh, oglekļa dioksīds tiek uh, izmantots um, siltumnīcās. Um, vasarā uh, tas um, tiek um, izmantots, lai uzkrātu un uh, ziemā tiek uh, izvadīts uh, gaisā attīrītā veidā. Šeit var redzēt um, vairāku projektu atspoguļojumus. Un tātad, um, lai uztvertu un uzglabātu um, oglekļa dioksīdu, ir izstrādāti dažādi projekti, kurus um, arī tātad varat uh, redzēt uh, schēmām. Varat redzēt arī mūsu pašu projektus, Erlikit um, projektus. Sadarbojamies arī kopuzņēmumā ar Rotterdams ostu, izstrādājot uh, cauruļvadu, kas um, iet līdz Rotterdamai. Tur mēs eh, darbojamies sinerģijā ar viņu pašu projektiem, kas nozīmē, ka ir arī finansiālā ziņā tas izdevīgāk. Un otrajā posmā mēs ejam cauri oglekļa dioksīda mezglam, jo mēs uzskatām, ka beig beigās, ja ir iespējams gūt eh, peļņu no oglekļa dioksīda, tad vismaz eh, tam ir arī kāda vērtība, ir kāds labums no tā, un tas nav tikai problēmas. Krastā tātad izmantojot siltumnīcās šos materiālus mums ir iespēja tos izmantot arī citādos veidos, kā jau to minēju, nu pat uzņēmumi kas ar mums sadarbojas paši nākuši klajā ar savām zināšanām un uh, iesaistījušies, piemēram, Rotterdams ostā ir attiecīgā infrastruktūra, ko tā nodrošina, ir arī um, kuģu transporta uzņēm, uzņēmums, kas līdzdarbojas šajā ziņā, tad ir vesela virkne dažādu kompetenču, kas tiek apvienotas. Tāpat arī ir plašs atbalsts no vietējām uh, Uh, institūcijām, piemēram, Rotterdams ostas, Rotterdams pašvaldības uh, asociācijām, kas atbalsta tās augto Rotterdams klimata iniciatīvu. Nu, tātad šī, šis ir mūsu projektu pamats. Mēs esam pavadījuši četrus gadus attīstot uh, projektus. Mums ir bijuši ilgspējīgi, dzīvotspējīgi projekti. Uh, Taču, protams, ir bijuši ekonomiski ļoti sarežģīti projekti, jo ar um, šādiem projektiem īsti um, peļņu gūt nevar. Taču beigu beigās um, mēs um, esam nonākuši tādā situācijā, ka CCS direktīva uh, bija jau Nīderlandē pieņemta mm, cilvēku viedoklis šajā jautājumā bija visnotaļ pozitīvs, tātad var teikt, ka šāda veida grūtību nebija. Tāpat jāpiebilst arī, ka bija atbalsts eh, tīri finansiālā ziņā no Nīderlandes. Tāpat eh, arī nosūtījām apstiprinājumu vēstuli, apstiprinot mūsu projektu, bet galu galā rezultāts bija tāds, ka Nīderlandes valdība saņem prasību apstiprināt šo projektu, un eh, šajā um, dokumentācijā esošie raksturojumi nebija tādi paši kā līdz tam izstrādātie eh, nosacījumi, un nebija iespējams um, veikt galīgo apstiprinājumu balstoties uz tādiem nosacījumiem, kādus mēs nebijām paši apstiprinājuši ekonomiskā ziņā. Bija arī um, debates, lai saprastu partneru nosacījumus un nostāju un mūsu pašu nostāju izskaidrotu. Trīs stundas ilgu šīs debates, eh, taču mēs eh, nevarējām nonākt pie kopsaucējuma Un, ja mēs būtu sapratuši jau sākotnēji pamatdomu šiem nosacījumiem, tad mēs būtu varējuši arī līdz galam novest šo projektu. Taču tas tā nenotika, līdz ar to mūsu projekts netika īstenots. Lūk, tas būtu apraksts par NET 300. Man ir arī diapozitīvs par um, galvenajiem sarežģījumiem CCS izstrādēm. Salīdzinot uh, ar atjaunojamiem resursiem, Nu, atjaunojamo resursu gadījumā ir um, vairākas priekšrocības un uh, arī ieguvumi un peļņu šajā gadījumā ir um, finansiāli izdevīgs uh, aspekts. Mūsu gadījumā ir ne tikai finansiālās uh, grūtības, bet arī operatīvās grūtības, jo šeit runa ir par uztveršanu un uzglabāšanu, un šī procedūra ir daudz uh, um, izmaksām, uh, izmaksu ziņā apjomīgāka nekā ETS. Tātad rodas uh, jautājums uh, par to, vai šīs uh, darbības tiek pietiekoši finansētas. Un vai šis um, performances grants ir pareizais instruments, ar kādu palīdzību finansēt šos um, mm, jautājumus? Atšķirīgās dalībvalstīs ir atšķirīgas eh, atbildīgās iestādes eh, piesaistītas, um, kā tas zināms, tāpat ir atšķirīgas atbalsta schēmas. Pamata jautājums tātad šeit eh, rodas, kā ir iespējams izstrādāt CCS pakotni, ņemot vērā transportu un uzglabāšanu un visu šo procedūru. Ir protokols, kas um, paredz to, ka notiek um, nodrošinājums tam, lai izvairītos no dažādiem pārkāpumiem šajā jomā. Un galvenais um, šajā sakarā būtu jāmin um, attiecībā uz tām saistībām, kas um, tiek uzliktas eh, gan šo emisiju veicējiem, gan arī operatoriem. Jāņem vērā arī laika termiņš, kāds eh, nepieciešams eh, šādu mm, projektu īstenošanai. Ja, piemēram, tagad notiek kādas darbības un uh, paiet zināms laika termiņš, tad um, beigu beigās izmaksas uh, kļūst uh, nesamērīgi augstas, un tas viss sarežģīja procedūru. Schēmā jūs redzat, ka industriālie operatori var izpildīt tās saistības, kas ir nepieciešamas um, gan transporta, gan uh, uzglabāšanas, gan um, uztveršanas sakarā. Taču klimata un vides eh, jautājumos eh, izaicinājumi vēl joprojām sagādā, sagādā nopietnas problēmas. Paldies! Tagad eh, būs vēl viena ļoti interesanta prezentācija. Dodu vārdu nākamajai runātājai. Asas uh, Bermanes kundzei. Okej. Okay. Tack. Åsa Burman heter jag. Jag kommer ifrån eh, Sverige, Göteborg. Göteborg. Ja, sveiki. Eh, esmu Göteborg Energy pārstāvu. Eh, esmu pārstāvu projektam Gobigas. Jūs slaidā redzat šo projektu, kur, kur tas noris. Jūs redzat, augšpusē Tātad mums ir eh, kā pamats izmantojams daudz izēju materiālu. Ir daudz projekti, kas izmanto kā izēju materiālu atkritumus. Uh, ko mēs vēlamies panākt, radīt biogāzi no visdažādākajiem produktiem un pārvērst to elektrībā. Šis ir daudzpakāpju projekts. Esam sagatavojuši to kopā ar Gēteborgas e, Tehnisko universitāti, atvērto universitāti, un mums ir arī samērā liela izmēģinājuma ražotne Tātad ir demonstrācijas ražotne, kur 20 megavatu biogāzes tiek ražots, un tālāk ir otrais posms. Tātad tā ir ražotne, kas ir saņēmusi atbalstu NR e 300 ietvaros. Tātad šī pirmā iekārta pasaulē atjaunojumus biogāzes ražošanai, citi ir mēģinājuši to darīt citos projektos. Viņiem ir izdevies saražot dažas simts stundu apmērā šo biogāzi, bet mēs to darām rūpnieciskos apmēros. Un gāzi mēs tālāk nosūtām industriālā rūpnieciskajā tīklā, tas sasniedz visus klientus. Tātad tas nozīmē arī to, ka notiek koģenerācija un siltuma radīšana. Tas varbūt ir interesanti rūpniecībai, bet ne pie tāda cenu līmeņa, kā mēs šobrīd spējam sasniegt. Mēs esam koncentrējušies uz lieliem apjomiem. Biodegviela, kas tiek iegūta no degvielas, mums būs augsts energoefektivitātes līmenis, kas savukārt nozīmē, ka uh, aptuveni 8000 stundas ir parastā ražošanas, uh, parastās ražošanas ilgums. Tātad, ko mēs varam mācīties uh, šobrīd iekārt, ko mēs laižam eksploatācijā, ir 16 miljoni kubikmetru gadā, lielākā ražotne Zviedrijā, un mēs palielināsim savu ražošanas eh, jaudu par 10%. Mums ir netiešā gazifikācija un metanizācija. Otrais posms būs eh, piecreiz lielāks, un pēc tam, kad būsim pārbaudījuši pirmā posma tehnoloģiju, skatīsimies, vai mēs varēsim izbūvēt komerciālu apjomu nevis tāpēc, ka tā būs komerciāli pēc savas būtības, bet pēc apjoma. Šī ir ražotne Geteborgā. Kreisā pusē zaļā boltiņa parāda pirmo posmu, pa labi zaļā boltiņa rāda otro posmu. Tātad šeit ir daži attēli no pirmās ražotnes būvniecības. Sākām 11. gada beigās darbus. Un 2012. gadā tas tika nu, nu, noslēgts pilnībā, viss noslēdzās šogad, bet eh, šeit ir vēl daži attēli no pabeigtās ražotnes. Tā tad tvērtnes, gazifikācijas ražotne. Tātad šeit mēs uzsākām darbu pirms trim nedēļām. Bija ļoti svarīgs šis pasākums mums. Turpināsim savu darbu un esam pārliecināti, ka tas darbosies tā, kā mēs to esam ieplānojuši. Vēl viens attēls, tādu jūs jau redzējāt. Mēs nededzināsim gāzi, bet vienkārši, lai pierādītu, ka šeit tik tiešām tiek ražota gāze un ka gāze no šīs ražotnes tiks iepludināta kompresoru stacijā un tālāk nacionālajā gāzes cauruļvadā. Tātad šis ir pirmais projekts, kas saņēma atbalstu no Zviedrijas enerģētikas institūcijas pēc uh, apstiprinājuma saņemšanas no Eiropas komisijas, un mums bija arī interesanti, kā pieredze, ka bija nepieciešams pusotrs gads pēc tam, kad saņēmām sākotnējo apstiprinājumu. Un šobrīd tas izskatās labi, tas ļoti inovatīvs projekts un nekādā veidā ne, neveicam e, konkurences izkropļojums ar šo projektu. Tālāk otrais posms. cilvēki, kas veic padziļinātu izpēti, uzskatīja, ka šis ir labs projekts, tiešām inovatīvs. Mēs to būvēsim kā komerc eh, ražotnī tiešām rūpnieciskos apmēros, lai strādātu. Man, diemžēl, jāsaka, ir šis milzīgais izaicinājuma apjoms, kad mēs runājam par lēmumiem saistībā ar investīcijām, ir par zemākām cenām pieejam ļoti daudz fosīlie kurināmie, kas nozīmē to, ka Arī emisiju kvotas ir eh, par, pieejams par ļoti zemām cenām, un tas viss ir kavējis finansējumu saņemšanas, lai sasniegtu arī Zviedrijas eh, mērķu šajā jomā. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības ietvaros pastāvētu tirgus biogāzei. Mēs redzam, ka situācija šobrīd ir sarežģīta, ir liela konkurence Zviedrijā gāzei netiek aplikta ar nodokļiem un tiek subsidēta. Tas varbūt ir īslaicīgi, bet tas eh, apgrūtina mūsu dzīvi un ir grūti pieņemt finanšu lēmumus. Bet esam pārliecināti par šo tehnoloģiju, uzskatām, ka, pir, ka šī pirmā komercražotne funkcionēs labi un mēs sasniegsim mēģi. Paldies! Paldies! Osas Bömens kundzei! par šo atskaiti, par savu pieredzi neseno. Nākamās Bernārs Delpeš būs, e, kurš runās par savu projektu. Tagad dod viņam vārdu. Uh, bon, bonjour, messieurs, donc je vais vous présenter. Labrīt, tātad iepazīstināšu jūs ar uh, to, ko var teikt par enerģijas uzglabāšanu. Es eh, pārstāvu EAC asociāciju, Eiropas eh, enerģijas uzglabāšanas asociāciju un pāriešu īsi uh, slaidiem un pastāstīšu par to, ar ko nodarbojamies. Tātad mēs apkopojam iesaistītās puses, kas nodarbojas ar ust, uzglabāšanu ODN, RWO, Terma, Elija. Varat to visu redzēt slaidā. Mums ir visai plaši pārstāvēta enerģētikas eh, uzņēmumu situāciju. Un, un tā tad uzglabāšana savā principā ir ļoti viegli, tā tad uh, elektrība tiek uzglabāta tad, kad tā nav dārga un tiek izmantota tad, kad mm, tā ir. Tā tad šāda ir vispār uzkrāšanas jēga problēma enerģijai. Elektrībai ir tāda, ka bieži vien mm, tiek izmantots eh, pārējas eh, līdzeklis, nevis tas notiek tiešā veidā. Eiropas eh, situācija kopaina šobrīd izpaužas kā dažādu tendenču kopums, kas galvenokārt saistās ar ļoti būtisku uh, atjaun, starp atjaunojamo enerģiju attīstību un biomasa vai ūdeņa, hidrauliskā enerģija, nu tagad nav tā, nav starp enerģija, bet bija jautājums arī par mm, vēju un sauli, un tas ir tāds star, atsevišķos brīžos, kad to var izmantot, un dažās valstīs šie enerģijas veidi attīstās, un uh, Un arī Ķīnā un ASV notiek šī attīstība. Jūs redzat mm, tabulu, grafiku, nedaudz tehniski tā ir, bet mēs varam saskatīt problēmu, ar kādu saskaramies. Te mēs redzam pieprasījumu, kāds ir termiskajiem pārkiem. Te mēs redzam, ka ir kopējais pieprasījums un atņemam vēja un pārējie enerģiju Un šodien mēs redzam to, ka mēs esam stimulējuši šo prasību 30 klimatisko gadu laikā. Un šodien mēs redzam, ka vidējā ilgtspēja, vidējā jauda dienā, un tas gan ir tehniski, proti tā ir pieprasījums, ko dala ar 24 stundām vidējais radītājs ir 30 gigavāti Eiropas līmenī. Un nu, ir pa desmit vairāk ziemā. 2020. gadā ir apmēram 15% paredzēti vēja um, un saules enerģija. Šķiet, ka tas atbilst Eiropas ceļa kārtēji. Un tad mēs pārējām no 10 uz 30 gigavātiem dienā. Un tas nozīmētu, ka di kādā dienā, atkarībā no temperatūras, no e, veida, te būtu 30 gigavatu e, nobīde. Un tālāk mēs redzam, ka mēs pārējām pie 200 gigavatiem un no 30 līdz 200 ir liela pāreja, un jūs varat iztēloties visus jautājumus, ko tas rāda. Katrā ziņā tas parāda to, ka elektriskajai sistēmai būs nepieciešams nodrošināt elastību. Ne, ja, un ir šī uzglabāšana, ir šīs rezerves stacijas, kas to var nodrošināt, ir starpsavienojuma izmantošanas iespēja, mm, var izmantot vēja enerģiju mm, no, piemēram, Eiropas dienvidiem. Un, protams, ir šis uzglabāšanas aspekts, bet jautājums ir par apmēriem un elastību. Visas šīs sviras būs uh, jāizmanto nākotnē tā, lai mums būtu tāda elektriskā sistēma, kas būtu vienlaikus gan droša, gan arī nedz dārga. Uzglabāšana. Un tajā tiek izmantots visas tehnoloģijas, ir ķīmiskā uzglabāšana, ūdeņrādis, elektrolīzi, izmantojot, tad ir tīri enerģētikas uz izmantošana tad ir mehāniskā, kas ir vairāk zināma, ar izmantojot sūknēšanu, 80% pasaulē tā tiek izmantota. Tad, tad eh, tiek pumpēts ūdens uz leju un gaiss uz āru, un tad ir tātad dažādas tehnoloģijas, kas tiek izmantos, un termistiskā uzglabāšana, kurā tiek radīts siltums, tad, kad eh, tas nav dārgi un izdevīgi, un tad, kad tas ir nepieciešams. Un Francijā mums ir karstumu katli, kas karsē ūdeni naktī, tad, kad tas nav dārgi, un no rīta tas tiek izmantots mm, dušām, Mm, tā, tas ir tāds termiskās uz, uzglabāšanas piemērs un elektroķīmiskā uzglabāšana, kura šobrīd visai būtiski attīstās. To veicina elektroautomobīļi. Tātad mums ir viss šis tehnoloģiju klāsts. Ir divas lielās jomas, divas lielās piemērošanas jomas, ir tehnoloģijas, kas dod jaudu un tās, kuras dod enerģiju. Un jauda, piemēram, ir viss, kas veids, var nodrošina regulēšanu piedāvājumam un pieprasījumam. Un tad enerģētikas aspekts ir tas, ka naktī notiek uzglabāšana un uh, dienā izmantošana. Tātad te ir tādas divas lielas grupas. Ir šī jau, jaudas grupa un ir pašas enerģijas grupa. Un enerģijas grupā jums ir pumpēšana, saspiestā gaisa, izmantošana un termiskā uzglabāšana. Uh, Un šajā slaidā es to īpaši sīkāk nedetalizēšu, bet uzglabāšana ir liederīga visos etapos enerģijas eh, ķēdē, no ražošanas līdz transportam, līdz piegādēji un tā tālāk. Ir patiešām daudz pakalpojumu, kurus var izmantot eh, pateicoties uzglabāšanai. Un pirmais aspekts būtu uh, nodrošināt elastību eh, centralizētai ražošanai, tad ir vēl aspekts, ka ir jāļauj šīm nepastāvīgajām enerģijām nodrošināt jaudu, ierobežot traucējumus un un eh, pārtraukt eh, atjaunojumu enerģijas eh, ražošanu tad, kad tās ir par daudz konkrētajā brīdī. Kāpēc es vispār esmu jūsu priekšā un kāpēc mēs par to vispār runājam? Uzglabāšanai galvenokārt ir attīstības un pētniecības aspekts, jo ļoti daudz jauno tehnoloģiju tehnoloģijas kļūst konkurētspējīgākas nekā alternatīvie risinājumi. Piemēram, šobrīd mm, baterijas vai akumulātori ir konkurētspējīgi, tāpēc, ka ir iespējams regulēt frekvences un atsevišķās vietās ASV un Eiropā. Uh, un tiek izmantoti akumulātori. Un mūsu doma ir, ka vienu, divu gadu laikā mums ir jāturpina pētniecība, mums ir jāturpina attīstīt eh, tādus konkrētus piemērus, lai nodrošinātos un redzētu, ka tas tiešām darbojas. Tas gan nedaudz novirzās no R300, bet Jāteic, ka jāstrādā arī pie regulējuma Eiropā, jo šajā grafikā mēs redzam lielo dažādību, kāda ir regulējumam Eiropā. Nu, divu piecu gadu laikā rekomendācija būtu integrēt uzglabāšanu elektrības tirgu un sākt attīstīt uh, projektus, uh, kur skaidri varētu redzēt termisko uzglabāšanu, piemēram, zem zemes, un tad izmantot to ziemā. Un doma ir tāda, ka uzglabāšana ir veids, kas uh, dod labumu elektrības ķēdei, un tas ir jauns veids, jauns līdzeklis, un tas var nodrošināt lētākus pakalpojumus nekā šodien vidēji tie ir. Tā tad ir jātīsta uzglabāšana un jāpārvalda enerģijas attīstības cenas. Un, uh, šādu veidu uzņēmumu darbība varbūt ir relatīvi jauna, bet perspektīva Eiropai. Un es beigās vēlētos teikt, ka ar 300. Mērķis ir patiešām attīstīt atjaunojumās enerģijas, bet tam vajadzētu arī ļoti aktīvi interesēties par uzglabāšanu, kas no kuras nevar izvairīties, un atjaunojumā enerģija būtu jāiekļauj enerģētikas aspektos. Paldies! Grazie. Grazie lei. E... Paldies! Mēs esam uzklausījuši trīs ļoti interesantu pieredžu izklāstus, kā pozitīvos, tā negatīvos aspektus, jo ir izteikta arī kritika. Tagad pievērsīsimies debatēm un pēc tam dosim vārdu vēlreiz mūsu runātājiem un pēc tam, protams, komisijas pārstāvjiem. Paldies, kungs, jūs eh, lūdzat vārdu. Paldies! Es vēlētos sveikt runātājus, kas ir mūs iepazīstinājuši ar ļoti interesantiem jautājumiem. Nu, vispirms jau neliels komentārs par jautājumu, kas saistās ar tehniku, kas ir ārkārtīgi noderīga un kas ietver to, ka biomasu uh, celulozes eh, līnijā pārveido, transformē, un tas var būt ārkārtīgi noderīgi, lai ietaupītu ūdeni, kā arī mēslotu zemi. Ar eh, ļoti um, vidēji draudzīgām metodēm. Un tas nozīmē, ka šeit tiek veikta aktīvā uzglabāšana, nevis pasīvā uzglabāšana. Tas ir ārkārtīgi interesants uh, pieejams, kā uzlabot uh, augsnes sastāvu citas starpā. Tāpat uzskatu, ka Burmanis kundzes uh, teiktais bija ļoti interesants, jo šis šī tehnoloģiskā pieeja ir ļoti svarīga. Man būtu šāds jautājums. Vispirms es vēlētos zināt, vai šajā uh, procesā ir iespējams um, producēt eh, mazākus eh, apjomus, eh, lai ņemtu vērā transporta problēmas, kādas varētu rasties biomasas nogādāšanai līdz iekārtām. Varbūt, ka būtu iespējams izvērtēt šo aspektu. Otrs jautājums par enerģētikas un enerģijas uzglabāšanu. Šeit varētu runāt par augsta līmeņa kapacitātes eh, uzglabāšanu elektroenerģijai, kā arī par eh, uzlādēšanas eh, periodiem, kas varētu būt īsi. Otrakārt, vēlētos piebilst, ka ir siltumsglabāšanas sistēmas, kas ir ārkārtīgi interesantas, jo tās var iekļaut koģenerācijas centrālēs, un tās var modificēt atkarībā no nepieciešamības, kāda ir pēc enerģijas, uzglabājot ciltumu, kad tas nav nepieciešams. Vācijā jau ir pozitīva un interesanta pieredze energosistēmās, un varbūt jums ir kādi dati par šiem jautājumiem. Paldies! Lūdzu, pieturieties pie jūsu runāšanas laika, jo mums trūkst laika, un mums eh, ir jādod vārds arī runātājiem, lai atbildētu uz eh, jautājumiem, jo es eh, pieļauju, ka mēs visi esam viensprāts par to, ka būtu ļoti interesanti saņemt arī rakstveidā jūsu teikto, jo Jūs teiktais bija sārkārtīgi interesants. Varbūt, ka mēs varētu jūsu informāciju tātad rakstveidā izdalīt uh, dalībniekiem. Nākamais runātājs Devis Kungs, paldies. Uzdevu jautājumu par to, kādēļ bija nepieciešami četri gadi pirms uh, NR e 300 uh, vienošanās starp valdībām un projektiem. Tas, ko es gribēju teikt, bija tas, ka ja mēs tik daudz laiku pavadām, laiku pavadām, uh, kad komisija kārto noteikumus, tad vienkārši nedosim laiku valstīm, lai izstrādātu šīs tehnoloģijas. Runājot par zaļo ūdeņradi, tas eh, varbūt eh, ir viens no interesantākajiem projektiem CCS jomā Eiropā. Ja mēs eh, šī projekta ietvaros esam Uh, ja šī projekta ietvaros vienkārši ir atvilkti ķeksīši un nav tiešām uh, informēti projektu vadītāji par to, ka, kas būtu darāms, lai uzlabotu uh, šo situāciju. Tad beig, beigās mēs neīstenojam projektus, kas būtu varējuši kvalificēties NER 300. Mēs esam pirmajā raundā nonākuši pie viena vienīga CCS projekta. Es gribētu zināt, vai tiešām ir patiesi izvērtāta situācija. Es saprotu, ka komisijai ir saistības un noteikumi, kas jāievēro, taču ja mēs būtu elastīgāki un ja vienošanās būtu elastīgākas, varbūt, ka zaļais ūdeņredis būtu varējis kvalificēties šim projektam un jau būtu pas, sasniegts progress šajā jomām. Paldies. Vārds Marits Uskoks kundzei. Paldies. Es vēlētos uzdot jautājumu ASB Burmanis kundzei par šīm centrālēm. Es interpretēju jūs teikto tā, ka centrālas eh, jau ir gatavas, taču tās ir testa. Tā ir testa stacija. Vai būtu iespējams izvērtēt, kā tas darbotos plašākā mērogā, lai mēs varētu pēc iespējas labāk izmantot atjaunojumās enerģijas un kādi būs tie lēmumi, kas tiks pieņemti Eiropas Savienības kontekstā, lai ļautu mums uh, izmantot uh, šādu veidu enerģiju nākotnē. Vai jums uh, ir uh, kāds uzstādījums par to, ka jūs esat atkarīgi no mežu um, materiāla, tad jūs varētu izmantot arī mežu kurināmo. Runājot par uh, diskusijām par uh, Indijas un Brazīlijas mežiem kā arī tiem, kas ir Ziemeļa Eiropā. Kāds būtu jūsu skatījums uz šo jautājumu? Vai um, šajā kontekstā runājot, piemēram, arī par Brazīliju un mūsu attiecībām Brazīliju, jums būtu kāds viedoklis? Paldies! Kelīs kungs, lūdzu. Paldies! Vēlreiz paldies par ļoti interesantajām prezentācijām kā arī um, var teikt, ka tās ir daudzsološas prezentācijas, ja varētu īstenot šos projektus, un ir skaidrs, ka mums ir uh, jāpanāk uh, iecerētais uh, regulas kontekstā. Manuprāt, ir laiks no atjaunojamo enerģijas resursu viedokļa rīkoties, jo šobrīd sākas um, publiskā viedokļa maiņa, aizvien vairāk uh, cilvēku nostājas uh, pret uh, neliederīgu enerģijas izmantojumu. Tāpat ir baumas par to, ka gan vizuāli, runājot par turbīnām, nav pozitīvs viedoklis, gan arī izmaksu ziņā, kā arī citu, no citiem viedokļiem cilvēku viedoklis mainās, runājot par šiem enerģijas avotiem. Mans jautājums būtu šāds, vai uzglabāšanu var attīstīt un vai ir iespējams uzglabāt elektrību, piemēram, naktī, vai tas padarītu atjaunojamos enerģijas resursus pievilcīgākus un ekonomiski izdevīgākus. Nākamā runātāja. Paldies! Es esmu ļoti priecīga par iespēju uzklausīt jūsu prezentācijas un sasniegumus, iepazīties ar sasniegumiem šajā jomā, par to, ka atjaunojami er-, energoresursi var būt mūsu nākotnes resursi. Runājot par uzglabāšanu, es saprotu, ka tā ir visarežģītākā problēma un sevišķi laikā, kad ir ļoti liels pieprasījums. Manuprāt, NER 300 būtu jākoncentrējas uz divām lietām - CCS un šīs metodas attīstību tādā veidā, lai pierādītu, ka šī ir metode, kas ir veiksmīgs uh, koncepts nākotnē, kaut uh, arī varbūt uh, nākotnē varētu izmantot arī oglekļa uzglabāšanu un šos eh, citus eh, procesus. Kāds eh, būtu skatījums uz saules un vēja enerģiju? Mēs saprotam, ka vēja turbīnas un saules paneļi var sagādāt dažādas problēmas, kaut arī jūsu prezentācijā jūs runājat par dažādām interesantām uzglabāšanas metodēm. Es vēlētos um, tik tiešām uh, rakstveidā saņemt jūsu prezentācijas, jo mēs varētu parādīt, uh, kā apārsnis uh, un um, ne 300 var izmantots pozitīvi un veiksmīgi. Kančāna kungs, liels paldies par šīm prezentācijām. Es vēlētos runāt par ražošanu, taču visvairāk, protams, akcents jāliek uz uzglabāšanu, kā, arī to, kā jau arī par to bija runāts iepriekš. Tāpēc eh, prezentācijas par uzglabāšanu mani ļoti ieinteresēja. Es vēlētos uzdot vairākus jautājumus. Kad mēs eh, izšķērdējam pašlaik enerģiju, jo dažos gadījumos tas ir, eh, no tā nav iespējams izvairīties, jo tā nav vajadzīga. Vai ir kāds modinājums izmantot uh, enerģiju atkarībā no pieprasījuma. Nevis dienā vai naktī, bet atkarībā no pieprasījuma. Būtu interesanti ieviest tādu uzglabāšanas sistēmu, kas ļautu tam, kam tas ir nepieciešams, piekļūt šai enerģijai, neko neizšķērdējot. Vai būtu kāda metode, kas to ļautu? Es dzirdēju jūsu teikto, bet kāda tad būtu tā metode, kas sniegtu vislielākās garantijas un elastību un kas ļautu izmantot uh, enerģiju atkarībā no pieprasījuma? Tas būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi pragmatisks izmantojums esošajiem mehānismiem. Man ir tāda sajūta, ka tik tiešām daudzi, um, daudzi uzņēmumi par to domā, taču neapšaubām būtu nepieciešama efektīvāka metode, būtu nepieciešams garantijas uh, ražošanas ziņā. Manuprāt, ļoti lielos apjomos uh, saražota enerģija netiek izmantota. Tādēļ es labprāt saņemtu jūsu raktiskos eh, tekstus, lai varētu izpētīt šos jautājumus un ceru, ka um, saņemšu arī atbildes. Nākamais runātājs, eh, Vesakungs, paldies, priekšsēdētājs kundze, es īsti neizpratu manu uzvārdu. Jūs esat snieguši ļoti interesants prezentācijas, kas, zināmā mērā, atbildēja uz daudziem jautājumiem. Tāpat Delpeša kungs sniedza atbildes uz jautājumiem, kas ir saistīts ar atjaunojumām enerģijām. Šie visi jautājumi ir ārkārtīgi būtiski un kļūst aizvien nozīmīgāki. Runājot par šiem energoresursiem. Tas ir ārkārtīgi interesants um, informācijas avots bijis jūsu prezentācijas, un es um, labprāt papētīt padziļinātāk šos jautājumus. Paldies, Dukampo kungs. Dekapo kungs. Paldies priekšsarētāji. Paldies uh, visiem kas uzstājās, bija ļoti interesanta sanāksmes daļa. Mēs ļoti daudz ko uzzinājām, bet man liels pārsteigums ir uzzināt, ka attiecībā uz enerģijas uzglabāšanu nepastāv tieši atbalsta programma no Eiropas Savienības, kas koncentrētos uz enerģijas uzkrāšanu vai uzglabāšanu. Tas ir aptverts no dažādām programmām dažas saistībā ar zaļināšanu, dažas par elektrības pārvadi, bet tas nav pietiekami aptvērts. Tas man ir pārsteigums. Jo, ja pieaug šī nevienmērība, tad, piemēram, ja tuvākajā nākotnē šī situācija ar gāzes piegādēm būs nepastāvīga, tad kāpēc e, uzglabāšana balsās, piemēram, uz programmām elektromobīļu atbalstam un pat ūdens enerģijas jomā tika noraidīti kopīgi interešu projekti, kas balstījās uz ūdens uh, Uh, uzglabāšana, jo tika uzskatīta par nerentabliem no ražotāja puses. Man tas pārsteidz. Vai uh, tā ir problēma saistībā ar institūcijām, jeb varbūt uh, referenti uzskata, ka es domāju nepareizi. Kolēģa Ilija, priego. Paldies, Ilija, kungs tālāk. Jā, paldies. Es esmu no reģiona Eiropā, kur ir augstākā procents atjaunojamo energoresursu. Praktiski visas atjaunojamo enerģijas iekārtas saskarās ar problēmām, lai ievadītu enerģiju tīklā. Mums ir gāzes izmēģinājuma projekts lielākais reģionā, uh, atjaunojama energoresursu pārpalikums, kuru nav iespējams ievadīt tīklā, un to tiek pārvērš gāzē ar mērķi uzkrāt enerģiju, uzglabāt to. Līdz ar to netiek domāts par izmaksu efektivitāti, tiek pārbaudīt tehnoloģiju funkcionēšanu. Mūsu mērķis ir samazināt CO2 izmešus, bet Tāpat laikā mums ir arī rūpnieciskā politika veicināt atjaunojumu energoresursu izmantošanu. Manā reģionā un Vācijā kopumā to pārtver. Nu, gad, saistībā ar CCS runa ir par to, cik liela sabiedrība, cik eh, laba sabiedrība pieņem to. Mēs eh, izbūvējām gāzes eh, uzkra, uzglabāšanas vietas Eiropā. Mums ir problēmas ar energoapgādes drošību Eiropā, bet CCS bieži vien tik uzskatīts par lielu sabiedrisku draudu. Vai jūs redzat eh, atšķirību šajā pieejā? Mans otrs jautājums ir saistīts ar to, cik lielā mērā jūs esat spējīgi uz zinātniska pamata, eh, kā eh, salīdzināt dažādos uzglabāšanas veidus. Jeb pie uzglabāšanas mēs balstāmies uz to, ka mums ir jābūvē jaunas uzglabāšanas infrastruktūras, uh, un eh, vai šis ir prioritārs jautājums. Se non abbiamo altri interventi da parte dei colleghi. Tā, laikam, nav vairāk kolēģi, kas vēlas izteikties, tad dosim vārdu mūsu runātājiem, lai sniegtu uh, atbildes. Dagada Ross kungs uh, papildinās to, ko sākotnē uzrunā sacīja, un lūdzu pieturieties pie trim minūtēm. Uh, un tad dosim vārdu arī pārējiem. Tātad es koncentrēšos savās trīs minūtēs uz NER 300 elastīgumu. Jā, savā ziņā Green Hydrogen bija kā upuris elastīguma trūkumam NER 300 programmā, jo katru reizi, kad eh, komisija uh, pietiekami pozitīvi noskaņot, izrādījās, ka nav atbilstība vienam pāntam vai citam. Un, protams, ietekmēja arī attiecīgās izmaksas, ietekmēt arī nervu finansējumu, un kurš to pārbaudīja, e, tā bija Eiropas investīcija banka, kas rīkojās kā mūsu aģents, un mēs e, nevarējām rīkoties savādāk, bet, nu, nevar būt pilnībā pārliecināts, ka elastīgums uh, būtu lielāks, tad būtu Green Hydrogen projekts īstenot. Bet galvenais, eh, ko es vēlos pieminēt, ir, kāpēc eh, bija šis elastības trūkums. Tas bija sasits arī ar laika jautājumu, jo mēs pārvaldījām dalību valstu naudu konkurences eh, procesā, līdz ar to nav iespējams viegli dot brīvas rokas komisijai, būt elastīgiem, pamainīt noteikums vienu vai citu apstākļu dēļ. Varbūt mēs varam mācīties eh, no šīm kļūdām eh, tam, kas eh, sekos NER 300, lai būtu elastīgāk. Es vajadzētu dot vairāk pilnvaru komisijai, kas nenotiek pārāk bieži. Bet savā ziņā Šeit bija svarīgs arī laika jautājums. Tas bija ļoti svarīgs. Un tur mēs daudz ko varam paveikt jau otrajā uzaicinājumā iesniegt pieteikumus. Un eh, to mēs eh, varam arī pamainīt šajā procesā saziņai starp eh, komisiju dalību valstīm un Eiropas investīciju banku un interpretācija par to, kas ir minēts tiesību aktos un e, komunikācijas problēmas, kas ir bijušas ar komisiju, to var atrasināt, bet es neredzu vieglu veidu, kā atrasināt šo elastības, elastības trūkumu jautājumu, ja mums ir jāpārvalda dalību valstu finanšu līdzekļi, kas iegūt no ETS sistēmas. Paldies! Lei è stato persin troppo parco nell'uso del suo tempo. Paldies, eh, jūs ļoti precīzi pieturēties pie atvēlētā laika un dosim vārdu nākamajam runātājam, Kivī kungam. Jā, paldies. Mēs jau sacījām jums, kā vērsāmies pie Nīderlandes valdības, lai atbildētu uz Deivis kunga jautājumu, mēs apstiprinājām Nīderlandes valdībai savu projektu. Tas nozīmē, ka mēs ticam savam projektam saskaņā ar mūsu iesniegto pieteikumu. Mēs vēlējāmies to īstenot. Šīs pārpratums un nespēja komunicēt un saprasties savstarpēji padarīja par neiespējamu tālāk virzību. Un, kā jau es sacīju, ja mēs pilnībā būtu izpratuši situāciju, mēs būtu varējuši apstiprināt to un būtu varējuši tikt galā. Kas attiec uz pašu projektu, tā, manuprāt, ir Eiropai palaist garām iespēju, jo CCS projekts eh, būtu izstrādāts eh, tai pašā jomā, kur mēs varētu meklēt sinerģijas ar CO2 atkārtot izmantošanu. Nu, žēl, ka tas tā notika. Es ceru, ka ar to ir atbildēts uz uzdoto jautājumu. Grācie. E... Paldies. Burmans kundze jums tālāk vārds. Es atbildēšu uz jautājumiem. Vispirms sākšu ar Prodikungu uzdoto jautājumu par ražotņu izmēriem. Zviedrijā un Somijā mums ir gara piekrastes līnija, daudz izējumateriālu pieejam nelielos attālumos, līdz ar to varam izbūvēt lielas ražotnes. Uh, varam transportēt šos izējuma materiālus gan pa dzelzceļu, gan pa jūru. Ulfskogs kundze uzdeva jautājumu par lielo ražotni Geteborgā. Pirmā bija ļoti liela salīdzinot ar citiem demonstrācijas projektiem, bet jautājums ir par to, kā mēs varam pārvērst to citā līmenī. Bet ja Eiropas Savienības sniegs atbalstu, Tas tikai veicinās CO2 izmešu samazināšanu, un e, viņam noteikti būtu jāsniedz mums šāda iespēja. Un būt, tas būtu tiešām labi, ja būtu e, pārvaldības aspektu harmonizēšana. Un vajadzētu arī apzināties to, ka dažādās valstīs ir atšķirīgs e, atbalsta apjoms, un tas ietekmē konkurences situāciju. Protams, ka situācija ir ievērojami mainījusies eh, kopš lēmums tika pieņemts pirms gada. Mēs redzam, ka fosīlo kurināmā cenas krītas un emisijas arī ir eh, citā līmenī zemākā, līdz ar to finansējumu ir grūti iegūt. Es domāju, ka daudziem eh, projektiem NER 300 ietvaros būtu labāk, ja būtu pieejams lielāks laiks. Runājot par zināšanām, un prasmēm, lai tiktu galā ar mežstrādes atkritumiem. Zviedrijā tā ir liela nozara un tā ir ļoti svarīga mūsu tautsēmniecībai. Tā ir lielākā eksportējošā nozara Zviedrijā. Un jau šobrīd izmantojam lielus apjomus mežstrādes atkritumiem ilgspējīgā veidā Mēs eh, redzam, ka dažādās valstīs šī situācija ir atšķirīga. Mēs biogāzi ražosim pamatā ar mērķi transporta, respektīvi ar mērķi nodrošināt transporta nozare nepieciešamo, bet tad, eh, protams, eh, saistība ar to, kādas ir deklarācijas par to, no kurienes ir uh, materiāls nācis, eh, kāda tā izcels, un lai mēs varētu to pieņemt kā izēja materiālu. Dažās valstīs mm, tas varbūt ir eh, mežastrādes atkritumi, citu var, citās valstīs varbūt var izmantot citus atkrituma materiālus. Eh, zaļās aļģis, piemēram, var izmantot citur. Tā kā šeit nav runa par to, ka tas balstītos tikai uz mežastrādi. Uh, vai uz mežrūpniecību kā tādu, bet eh, mēs neizmantojam eksports no Indonēzijas vai eh, citus, eh, citām pasaules vietām. Es domāju, ka citur Zviedrijas rūpniecība var tas tiek darīts. Paldies, saka priekšsarētāji. Pēdējais ir Depeša kungs, kuram došu vārdu izteikties un atgādināšu viņam iesniegt mūsu savas prezentācijas rakstisko versiju. Jā, mm, jautājums par uh, elektrības enerģijas efektivitāte ir eh, daudz eh, risinājumu, kur ir jāpiemēro katram gadījumam. Un es savā prezentācijā daudz runāju par uzglabāšanu, un uzglabāšanas jauda ir ļoti svarīga, jo atjaunojamās enerģijas piedzīvo liels svārstības, līdz ar to mums ir jāpiemēro jauda, jānolīdzina tā, tā, lai varētu to izmantot un akumulātori vai citi uzlabāšanas veidi ir ļoti svarīgi. Attiecībā uz jautājumu par to, vai nākotnē mēs varēsim labāk izmantot saražoto enerģiju. Manuprāt, ir divi galvenie ceļi. Ir ūdeņrādis, kuru attīsta Vācija, bet ir arī senāka ideja, kas ļoti interesanta. Tas ir hidrauliskā sūknēšana. Francijā mm, ir 5 gigavatu jaudas mm, šādu sūkni, bet arī siltums un siltuma tīklos. Mēs redzam, ka varam sildīt ūdeni tad, kad ir daudz vēja, un sildīt ūdeni tad, kad ir nepieciešams daudz elektrības, un tas sasaistās ar uh, domu, ka ir jāpiemēro ražošana pieprasījumam un uzglabāšana ir veids, kā to darīt, un siltuma uzglabāšana ir ļoti perspektīvs ceļš šajā jomā, ir uh, ūdens izmantošanas iespējas, un ir arī pētījumi šajā jomā, katrā ziņā domāju, ka tas ir tāds uh, svarīgs iespējams risinājums. Uh, Mēs runājam par uzglabāšanu dienā un naktī, tas ir svarīgi, bet ir iespējams, ka attīstoties saules e, enerģijai, tad e, atšķirības cenās dienā un naktī varētu izlīdzināties. Protams, saule spīd e, mm, dienā un mm, tad ir šī pieprasījums dienā pat eh, atsevišķās gadījumos varētu būt mazāks nekā naktī. Un uzglabāšanai ir jāpiemērojas šādai jaunai konfigurācijai, kāda ir enerģijas cenai, kas tradicionāli bija augstāka dienā nekā naktī. Grācie. <coughs> Paldies, turpin priekšsēdētāji. Es atvainojos ka uzreiz nereaģēju uz jūsu komentāru noslēgumu, bet es klausījos tulkojumu itāļu valodā, un tas iet mazliet ilgāk. Mums ir dažas minūtes vēl atlikuši, esam bijuši ļoti precīzi, tāpēc došu vārdu Delgado Rosas kungam, lai viņš var par uzglabāšanu vēl parunāt. Jā, paldies. Es vēlos komentēt šo jautājumu, sakot, ka problēmas eh, šeit ir ļoti atšķirīgas. Mums nav nepieciešams brīnum līdzeklis viena uh, risinājuma veidā. Šeit ir visdažādākie risinājumi iekšējā tirgu. Uzglabāšana ir ļoti svarīga. Ir daudz pētījumu, kas vēl ir nepieciešami vēl. Es esmu pārliecināts, ka apvārsne 2020 ļaus daļai to atrisināt. Uzglabāšanai nepieciešama uh, Eh, lai eh, pārvarētu pārtraukumu starp demonstrācijas eh, posmu un īstenošanas posmu, un varbūt nākotnē varētu būt īpaša programma uzlabāšanas jomā. Protams, ka tas neatrisinās visu, bet varbūt atrisinās sabiedriskās domas problēmām par to, kā sabiedrība pieņem to. Tad, piemēram, Visdrīzāk eh, būs arī risinājums saistībā ar piekrastes enerģijas risinājumu. Tātad brīnumlīdzeklis, es domāju, nepastāv, bet ir svarīgi, protams, izcelt eh, šīs jomas, respektīvi uzglabāšanas svarīgumu. Paldies! Paldies jums! Es domāju, ka varam izdarīt eh, secinājumus, tātad varam noslēgt šo uzklausīšanu, tātad koordinātoru lēma par šādas uzklausīšanas nepieciešamību mūsu komitejā. Es domāju, tas visiem bija ļoti interesanti un vēlos pateikties jums visiem, kas runāja šodien, kas eh, dalījās savā praktiskajā pieredzē, jūs ļoti skaidri iezīmējāt eh, visus aspektus. un gan attiecībā uz NR 300 un enerģetikas atvesošanas plānu. Tie abi ir ļoti svarīgi instrumenti ar saviem ierobežojumiem bet mēs esam eh, tieši šajā pārejas posmā, lai mēģinātu rast risinājumus uz eh, izaicinājumiem enerģētikas nozarē nākotnē. Eh, šeit tik pieminēts jautājums par investīcijām kā problēmu. Tas tik pieminēts vairāk kā te nepieciešams lielāks investīcijas, lai atbalstītu šos alternatīvos projektus. Tas viss ir ļoti apgrūtinoši šobrīd, bet cerams, ka laikam ejot. Uh, investīcijas eh, būs pamatotas un atmaksāsies. Eh, debatas turpināsies, eh, kā jau es sacīju, liels paldies jums, paldies arī komisijas pārstāvim, kurš atbalstīja mūsu diskusiju organizēšanu šodien. Buongiorno. Il prossimo. Ah, ecco, è arrivata la Presidente. Bene, prendiamo posto, cominciamo. Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi. Atgriezieties savās vietās. Mēs tagad turpināsim darbu. Runāsim par eh, pamatprogrammu apvārsnes 2020. Mūsu rīcībā ir 1 stundu un 30 minūtes, kas ir paredzētas debatēm. Mums ir paredzētas trīs uzstāšanās. Mums ir pieci kopuzņēmumi. Un pēcpusdienā būs Cezāra un četri publiskā privātās partnerības. Mums ir pieci referenti, kas iepazīstinās ar projekta, ar atzinumu projektu. Katram būs piecas minūtes un Reira Madurels būs pirmais. Muy, muchas gracias, presidenta, queridos colegas. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, es tad sākšu. Un sākšu sakot, ka brīdī, kad valdības samazina pētniecības un attīstības finansējumu, ir jāliek akcents uz tiem projektiem, kuros ir iespējams piesaistīt uh, privātos investorus. Mums tagad ir stabils daudzgadu pamats, kas nodrošina drošības garantijas privātajiem investoriem. Tomēr dažas garantijas varētu vēl uzlabot, jo īpaši es šeit domāju par lielāku saskanību lielāku konsekvenci kopuzņēmumiem, lielāku pārskatāmību un lielāku zinātnisko aprindu piedalīšanos projektu definēšanā. Un, lai to veicinātu, esam iesnieguši grozījumus, bet ņemot vērā to, ka manā rīcībā nav daudz laika, koncentrēšos uz diviem aspektiem, kas šķiet jo īpaši svarīgi. Uh, otrā režīma, otrās ierosmes finansējums. Un tad mēs vēlētos piemērot 2,5% samazinājumu pamatprogrammai. Mūsuprāt, tas ir taisnīgi, tam piekrīt arī citi referenti, jo šāds samazinājums ir piemērots visiem pamatprojektiem. Un mm, saruna gaitā par 2020. gadu vienojāmies par to, ka ir jāliek akcents uz konkurēt spējīgiem vidēja liela apmēra projektiem ar pārobežu raksturu un nebūtu loģiski, ka būtu vēl kādas lielāki padomas eh, paredzēti samazinājumi, un tāpēc es piedāvāju pārnest neizmantotās apropriācijas otrajā ierosmē uz pirmo un lai finansētu izcilības projektus. Mums e, liekas ļoti svarīgi nodrošināt lielāku pamanāmību imī projektiem, tos pa, to palielināt un domājam, ka Jādod zināmas priekšrocības 102. Septīto darbības pamat programmai parlaments prasīja, ka, lai visas iniciatīvas, ko finansē pamatprogramma, ka tur ir jāņem vērā tādas paši pamatstandarti, un tas attiecas gadījumos, kad tiek skarti kopuzņēmumi un arī īpašumu tiesību jomā šeit ir milzīgs potenciāls, bet joprojām pastāv bāžas par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas tika pieņemtas Ja mēs neizveidojam tīklu, tad institūti un izcīlības centri pacientu organizācijām varētu būt grūtības, un es iesniedzu šo grozījumus, lai nedaudz konsolidētu uh, organizāciju, mums ir jānodrošina pārredzamība pārvaldības un lēmumu pieņemšanas jomā. Visām organizācijām, struktūrām ir jānodrošina iespējas uzņemties savu atbildību sektorā, kurā investīcijām ir jābūt uh, vadošajam aspektam. Tagad vārds nākamajam. Um, Nīstelroja kungam priekšsēdētājas. Nu, pat ierados, vai jūs vēlētos, lai es runāju tieši par bioloģisko aspektu vai par imī? Vai vienkārši skatām kopuzņēmumus vienu pēc otra? Vai šo biobēst? Tas ir liels jauninājums, un mums ir jāizveido aprises, un ir liels entuziasms no uzņēmēju puses, no uzņēmuma puses un attiecīgo partneru puses. Un ja jūs sākumā sakāt, ka Eiropas Savienība pārēc tikai vienu miljārdu apmērā finansējumu un ka būs 2,8 miljārdu eiro, guvums eh, uzņēmumiem, tad tas ir tāds palielinājums, kas nemaz nav redzēts. Un, mēs esam tie, kuri uzņems ko jaunu un kur arī gūst un ir gan aktīva dalība bijusi un tās rezultātā šis grūdienis un uzsākšana ir varējusi notikt ļoti ātri. Kon konkrēti gan neminēšu grozījumus, bet ir jāņem vērā secinājumi no tā, kas ir ticis darīts un mm, jāizmanto lauksaimniecībā, rūpniecībā, zivsaimniecībā šādu bio rūpniecības pieeja, un tai ir ļoti liels potenciāls. Ja ir atlaides, kas būtu piemērojums vai samazinājums, tad tas ir jādara proporcionāli. Es vēlētos tā, lai tas tiktu darīts visam kopumā, un lai tiktu saglabāt iespēju katram kopu uzņēmumam risināt savus e, izaicinājumus. Būtu žēl, ja būtu mazāk finansējums no pamata programmas, bet 2,8 miljārdi. Nu, tik ļoti gaidīti, un tas ir liels ieguvums attiecībā pret Eiropas Savienības ieguldīto. Uh, Un eh, ir atkāpju ziņā mums ir jāievēro viens princips, un izpildes ziņā ir jautājumi, kas ir risināmi kopuzņēmumu kontekstā. Ir ļoti interesanti raudzīties uz to, kā mēs kopīgi strādāsim, ņemot vērā samazinājumu, kāds būs jāpiemēro. Liels paldies! Nīstelroja kungs un tagad Ēlera kungam vārds. Um, paldies, dāmas un kungi. Apvārsne 2020 ir veiksmīgi pieņemta. Leftover, so to say, in a positive sense. Um, the innovation investment package. Inovācija un investīcijas pakotne ir ļoti svarīgs aspekts uh, apvārsne 2020 un um, budžets liels - 9 miljārdi. Uh, vienai tik lielam budžetam ir tik daudz dažādu vārdu un projektu ziņā un parlamenta skatījumā un būtu labi, ja būtu vienošanās par pakotni ar komisiju un padomu, un es tā varu teikt, jo balsoties uz eh, līgumiem mums ir dažāda situācija PVP jomā, un mēs eh, domājam, ka labāk būtu, ja mums būtu vienošanās par pakotni, un vēl viens cits arguments būtu, ka tad mēs zinātu, ka un apliecināt to, ka mums nav pietiekam daudz laika, mēs šobrīd uh, esam konsultāciju brīdī, un tad deleģētie akti tik tiesniegt parlamentā, bet es domāju, ka tam visam būtu jābūt pakotnes vienošanai, un mēs uh, šos deleģētos aktus nevēlamies iekļaut uh, pakotnē, ja vien pārējās institūcijas neatbalsta to, lai būtu viedokļu apmaiņa par PPP eh, un kopuzņēmiem vienā pakotnē. Un es domāju, ka lielākais priekšrocība būtu tāda, ka mēs varētu parādīt to, ka mēs varam to visu padarīt līdz eh, parlamenta sasaukumu beigām par Mm, to IMI un es domāju, ka ļoti svarīgi tā, lai emisijas samazinātu un PPP uh, ir īstais instruments, lai sasniegtu mērķus. Turpināt uh, sniegt atbalstu CS2 ir ļoti svarīgi un es domāju, ir uh, ma, manam priekštecim te būs ļoti arī spēcīga spēcīgs aspekts, un es atsaucos savā ziņojumā uz to, ka es nerunāju par konkrētām pozīcijām, bet mēs periodiski skatāmies uz to, kas ir ticis apzināts kā progresa iespēja. Es domāju, ka komisija ir redzējusi, ka progress klīniskai tu ir bijis ievērojams, ir vairāk naudas konkurētspējai. spējai Pirms tam bija 50%, tagad 60-70%, klīniskai divi ir atvērtāks jaunajiem dalībniekiem. Nu, komisija būs aktīvāka uh, loma pārvaldības uh, sistēmās, lielāka koordinācija ar apvārsni 2020, tātad plašāka pakotne un lielāka sinerģija. Es domāju, ka rūpniecība ir apņēmusies papildu pasākums veikt klīniskai divu mērķu uh, sasniegšanai, un šeit ir šis sviras efekts, kas parlamentam bija svarīgs, un tad vairāk sinerģijas, vairāk sviras, un vēl ir dažas problēma aspekti, kas ir jārisina, pirmkārt, finansējums. Ja budžets, es domāju, ka mēs varētu meklēt tad pakotnes risinājumu, un es ieteiktu, lai budžets tiktu samazināts par 12,5%, un es domāju, ka tas varētu būt pat pārāk tāds liels kompromiss visam budžetam, un vajadzētu nodrošināt miedarbību starp komisiju, padomu un parlamentu. Ne tāpēc, ka mēs vēlamies sākt politisku cīņu, bet ir jābūt proporcijām, ir jābūt samērīgumam, ir īpaši, ja jūs to izpaužat izaicinājumos, jo daudzi no tās pašas industrijas iestājas par budžetu klīniskai tu, bet pēc tam arī uh, Mm, iesaistās par korporatīvo pētniecību, transportu izaicinājumu risinājumā, bet ja trans risinājumā jūs ņemat visu klīniskai, mm, Cīzaru un citus, tad uh, proporcionalitātes, jeb samierības jautājums parādās. Un, nu, man, manā skatījumā tas ir jāiekļaus starposmu ziņojumā. Tur vajadzētu uh, minēt visus budžeta apdraudošos aspektus un jo īpaši transporta izaicinājumu budžets ir zem spiedienu un tur varētu uh, iespē, iespējams samazinājums. Un uh, ja samazinot klīniskai divi ilgumu, tas ir uh, jautājums par manevru un ja mēs vēlētos līdz 2020. gadam to noteikt un tā, lai būtu sa salāgojums ar apvārsni 2020 un tad jauno budžetu noteikti pēc 20. gada. Un tad vēl jautājums par koordināciju starp um, klīniskai divi un apvārsni. Un es domāju, ka te vienkāršība to prasa, vienkāršošanas mērķis prasa, jo būtu garāks pārejas periods, četri gadi. Un tā tad būs divas paudzes e, šiem kopuzņēmumiem, bet dažādas piedalīšanās nosacījuma, finansējuma struktūras. E, un pārāk daudz atšķirību un noslēgumā, no ko vajadzētu izvairīties, ir, ka šis pārejas periods kļūst pat garāks katrai no programmām. Un man svarīgi ir tas, lai mēs vairāk raudzītos uz kopīgu pieeju struktūrālu fondu izmantošanā, nevis sastādīt uh, papildu investīciju sārakstus. Domāju, ka tam mums būtu rezervēta attieksme. Mēs vēlētos gan tādu pā, pārskatu, kopskatu redzēt. Es domāju, ka komisija labprāt to darīt, bet komisijas priekšlikums par revīziju uh, Tas tikai padarītu smagāku administratīvo nastu. Mēs tur runājam par tehniskām detaļām, tas nav viegli, un mēs eh, te runājam par miljārdu eiro lielām naudām, un noslēgumā, ko mēs vēlētos redzēt, ir vairāk tādu pieeju piesaistīt dalību valstis, kuras iesaistītos. Ja apvāršņa 2020 un mums ir, jā, tas varētu būt labs veids, kā nodrošināt šos svīras efektus un arī pēļņas klauzulu un mēs vēlamies tiešām izmantot sadarbības pieejumu pēdējais manā ieskatā tas ir ļoti svarīgi, pat vērtēšanas un budžeta izpildes aspektā. Mm, mums būtu viena konkrēta ideja un pieeja par to, kā mēs to varētu darīt. Ja būtu ar PSD un EPP vienošanās par to, ka mums būtu vienota pieeja, nevis skatīties uz to pārāk vispārējā budžeta kontekstā. Paldies! Bene, grazie, kolēga Eiler. Ricordo, ka per questo. Lies paldies, Heller kungs. Es tikai vēlējos atgādināt. Um, runātājiem, ka mums ir palikušas 30 eh, minūtes kopumā. Pateicamies eh, kolēģei Kolārskas eh, Babinskas kundzei, kā zināt, viņa polijā ir ievēlēta par zinātnes lietu ministri. Sveicam! Klātskas Bubinskas kundzim. Tagad eh, vēlētos Robīga kungam dot vārdu. Jā, paldies. Tā ir laba zīme, ka apmaiņa starp eh, parlamentu un padomu labi funkcionē. Mūsu kolēģi ir eh, pietiekami nozīmīgi strādājusi, un tas šobrīd vērts arī uz to, lai eh, nodrošinātu arī ietvaru un stabils ietvars turpmākajos gados ir ļoti svarīgs, īpaši pārējā no iepriekšējā septiņgada programmas uz nākamo septiņgada programmu. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī reformu centieni, kurus pēdējā laikā esam redzējuši, atbilstoši tam sniedz arī savus priekšrocības privātai un publiskai partnerībai, eh, tas ir eh, parādījis, ka var samērā vienkāršā veidā sadarboties un uzskatu, ka ir nepieciešams arī sinerģiju visā apvārsni 2020 pamatprogrammā turpināt. Tīpaši sadarbība atšķirīgās jomās, piemēram, Eiropas tehnoloģija institūts, kā tur izskatās šī sadarbība eh, ar kopuzņēmumu iniciatīvām. Tātad, kā tur daudz kas tiek sagatavots eh, mūsu izglītības sistēmās, kas būtu izmantojams, ir īpaši profesionālai tālāk izglītībai, jaunas zināšanas, kas ir nepieciešams, ir īpaši elektronisks eh, komponents izstrādē un šī tehnoloģijās. Uh, Tur tieši ir svarīgi tas, ka universitātēs, augstskolās tiek pasniegts jaunākais, jaunākā informācija, jaunākās zināšanas, un mums jākoncentrēs uz to, lai, piemēram, elektronisko komponentu jomā, kas galvenokārt tiek importēts no citurienes Eiropā, radītu savu ražošanu. Mēs zinām arī, ka datu drošība Uh, atkarīga no tā, ka mēs arī paši izprastu šīs komponentes, spētu analizēt tās un atbilstoši tam arī iegūtu konkurences priekšrocības pasaules tirgū. Mēs redzam, ka finansējums programmai kopumā ir vairāk kā 2 miljārdi, Eiropas eh, finansējums ir vairāk kā miljards Un tad es diezgan kritiski šādā aspektā mm, mm, jautāju, kāpēc eh, ir tik atšķirīgas administratīvās izmaksas, pārvaldības izmaksas, kur ir no 1,6% un citur administratīvās izmaksas vairāk kā 6% apmērā, vai ir kāds pamatojums tam. Es vēlētos tāpēc konkrēti noskaidrot, vai tāpēc, ka viena strādā ļoti efektīvi, otra nē, ja ir kādi citi iemesli. Jāskatās arī, kāpēc ir paaugstināšās šīs izmaksas 10% uh, apmērā atkarībā no konkrētā projekta. Un, protams, arī Eiropas pētniecības padome uh, piešķirot savus jaunākos uh, piešķīrumus, grantus, ņēmuši vērā šo saziņu, šī komunikācijas struktūru starp Eh, atšķirīgajām jomām, apvāršana 2020, tā skaitā. Tam vajadzētu eh, kalpot eh, kā pamatojumam, lai komisijas struktūras redzētu pietiekam lielo potenciālu uzlabojumiem, un parlaments budžeta izpildes procedūrā izmantos savus pilnvars, un parādīt, ka šīs lielās programmas arī tiek uzraudzīts no parlamenta puses. Tāpēc komunikācija ar komisiju ir ļoti nepieciešama attiecībā uz to, kā mēs turpmāk rīto, rīkosimies šajā jomā, lai nebūtu nekādas kavēšanās un lai būtu iespējama varbūt jauna ar procedūru arī izmantošanu šajā jomā. Kopumā varu teikt, ka šī jaunā kārta kopuzņēmumiem rada mums lielu ieguvumu, un es domāju, ka rūpniecībā e, daudz kas ir padarīts, lai e, dot mums priekšrocības nākotnē. Paldies! Grāce, kolēģi! Paldies Rūbiga kungam! Pēdējais runātājs e, būs Todorov Panajotov. kungs. Paldies! Darbie kolēģi, es eh, ar prieku iepazīstināšu jūs ar savu ziņojumu priekšlikumu par kopuzņēmumu kurināmā elementa no ūdeņrandis divi. Man ir prieks par eh, komisijas eh, priekšlikumu nākamajiem desmit gadiem. Uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs instruments, kā cīnīties ar pašreiz esošajiem izaicinājumiem. Potenciāls eh, ūdeņradim ir liels, kā enerģijas eh, nesējam, un šādi rīkojoties mēs varam nodrošināt enerģijas uh, drošību un ilgtspējību Eiropā. Kurināmā elementu un ūdeņraža divi kopuzņēmums ir pierādījis to, ka tā ir ļoti laba platforma, lai veidotu partnerību, lai veicinātu inovācijas un iesaistītu sevišķi mazos un vidējos uzņēmumus šo tehnoloģiju attīstībām. Savā ziņojumā esmu rekomendējis um, analizēt uh, vairākas uh, veiksmīgās uh, pieredzes un, lai turpinātu šī veiksmīgā pieredze arī turpmākajos desmit gados. Šī, šo mm, vielu ļoti daudzveidīgā pielietošana var veicināt uh, konkurētspējas izaugsmi, viedo izaugsmi, kā arī ilg, ilgtspējīgu. Tas varētu nodrošināt ar alternatīvām um, fosilo kurināmo kontekstā, un um, Eiropai nevajadzētu aizmirst, ka izmantojot uh, kurināmā un ūdeņraža tehnoloģiju, uh, tehnoloģijas uh, tehnoloģija izmantošana lielā mērā būs eh, atkarīga no dažāda veida metālu izmantošanas un pieejamības, kas varētu nākotnē būt vājā vieta kurināmām no ūdeņražu tehnoloģiju izstrādē. Tādēļ es rekomendēju, lai uh, tiktu iekļautas arī uh, inovāciju un pētniecības stratēģijas eh, šajos jautājumos, lai izveidotu alternatīvus materiālus, eh, kur tas iespējams, lai nodrošinātu to, ka problēmas eh, tiktu risinātas un lai kurināmā elementa un ūdeņradis tiešām varētu būt ilgspējīgs enerģijas avots. Runājot par nodarbinātību, Eiropas Savienībām būtu iespējams eh, paredzēt 10% eh, pieaugumu nodarbinātības, kā arī eh, IKP jomā, tāpat 6% patentu pieaugumu Eiropas Savienībā uzņēmumu šajā jomā. Es rekomendēju turpināt šo uzsākto procesu. Uzskatu, ka komisijas piedāvājums paildzināt uh, šo pieju raida skaidru signālu par to, ka Eiropas Savienība vēlas ilgtermiņā turpināt strādāt ar šīm kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģijām, lai nodrošinātu konkurētspējīgu sektoru šajā jomā globālā mērogā. Esmu pārliecināts, ka tuvākajā nākotnē ūdeņradis būs ar eh, ļoti pozitīvu tehnoloģisku, politisku, sociālu un eh, zinātnisku ietekmi ne tikai Eiropas Savienībā, bet eh, ļoti daudzās valstīs, reģionos un mājasēmniecībās. Uzskatu, ka šis ir ļoti būtisks instruments, lai turpinātu papildināt Eiropas Savienības pētniecības un attīstības eh, plānu, un šādā veidā Eiropa pilnībā varēs eh, izmantot eh, šo tehnoloģiju guvumus nākotnē. Paldies! Šādu. Partiamo con il collega. Odī, kas aizstāja Grustikas kundzi. Trīs minūtes lūdzu katrai runājam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms jau vēlētos atvainoties uh, eh, Francoza Grustetes uh, vietā, par, jo viņa, diemžēl, nevar ierasties, jo ir jāpilda citi pienākumi vienlaikus. Paldies eh, par eh, jūsu stāstīto, un es vēlētos izteikt personiskus komentārus par šiem dosjē. Runa ir tātad par eh, medikamentu iniciatīvu, kas ir tātad novatorisko zāļu jomā. Mēs šajā jomā varam konstatēt, ka 2 miljardu eiro apmērā šī iniciatīva ir paildzināta līdz uh, um, 2024. gadam, taču Grustētas kundze lūdza komentēt 11. grozījumu, kur ir runa par to, ka vajadzētu palielināt klinisko pētījumu, inovatīvo klinisko pētījumu skaitu. Šeit ir uh, saikne ar 12. grozījumu, kurā ir uzmanība jāpievērš, kurā tātad ir jāpievērš uzmanība no vārtā atstātajām slimībām. Tāpat, kas attiecas uz izcilības kritēriju, tam arī ir jāpievērš uzmanība. 32. grozījumā ir pirms konkurences uh, aktivitātes, eh, ko lūdz eh, referente, taču mēs vēlētos inovāciju tehnoloģijas eh, šeit izcelt. 50. grozījumā būtu nepieciešams ņemt vērā zinātniskās grupas rekomendācijas, taču tā vēl nav izveidota. Varbūt, ka šī 50. grozījuma atsauce uz šo uh, ekspertu grupu varētu būt pārāk sarežģīta. Ko komisija par to domā? Mēs uzskatām, ka tas būtu uh, slikts signāls, uh, ja šādi tiktu paziņots. Varbūt, ka tas būtu, zināmā mērā, lai kompensētu ierosmes programmu un tās budžetu. Nu, es personiski varu teikt, ka es biju referents šajos jautājumos savu laiku, un mēs esam izskatījuši pašlaik sešus kopus ņēmumus, četras kopējas programmas ar atšķirīgām juridiskajām struktūrām, un es varu jums apgalvot, ka tur ir ļoti liels sajaukums. sajukums. sajukums šis eh, jautājums par eh, publisko un privāto partnerību un citiem jautājumiem, nu, es uzskatu, ka mēs nesam pietiekoši informēti par to, kāda ir reālā situācija uzņēmumos. Uzņēmumi paši nav spējīgi saprast šo situāciju, nemaz nerunājot par iedzīvotājiem. Es gribētu vaicāt eh, komisijai. Tā ir izvēlējusies kā tiesisko pamatu padomas regulu. Tas nozīmē to, ka parlaments eh, tiek eh, uzklausīts tikai, lai steigtu viedokli. Es vēlētos teikt, ka ir ārkārtīgi liela līdzekļa ieguldīt, mēs esam piestrādājuši pie politiskiem kompromisiem, un izpildīšanas brīdī mēs, eh, pieņemot lēmumus ar uzņēmumiem, nemaz neesam iesaistīti. Tātad es vēlos izteikties kā budžeta kontrolas komitejas loceklis. Tā ir komiteja, kas vēlas. Uh, Uh, atcelt uh, budžeta izpildi um, uzņēmumiem. Es um, te atcaucos arī uz budžeta kontrolas komitejas uh, referentu šajā jautājumā par šiem kopuzņēmumiem. Ja nav parlamenta kompetences kontrolēt šos jautājumus, tad gribētu paskaidrojumu šajā jautājumā. Es gribētu, lai komisārs uzņemtos saistības šajā jautājumā, kas attiecas uz budžeta izpildi un auditu kopuzņēmumos eh, ar pārstāvi starpniecību. Jums ir pilnvaru šajā jomā, eh, bet eh, vai jums ir tiesības to darīt? Grācer, kolēga Udī. Paldies Udī kungam, kas runāja arī personiski, ne tikai pārstāvot to kolēģi. Nākamais runātājs Andrēs Marijam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kopuzņēmumi ietvara pamatprogramma apmērsnes 2020 ir izveidoti, lai varētu apvienot eh, tehnoloģisko aspektu, publisko un privāto partnerību un eh, investīcijas, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mēs vēlētos eh, rūpniecībā redzēt inovācijas, un šīm iniciatīvām ir bijusi iespēja tikt saņemtām ar lielu entuziasmu. Ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs būtu droši par to, kas tieši mūs eh, sagaida šajā jomā, ko, un ka tas, kas mums eh, šeit parādās, ir tieši pārstrādājams eh, materiāls. Ir jānodrošina līdzsvars ekosistēmā, ilgspējības kontekstā, kā tas ir norādīts arī daudzos citos ziņojumos. Ir ļoti daudz iniciatīvu šajos jautājumos, un um, ierosmes uh, projektu. Mums ir nepieciešama horizontāla pieeja visiem kopuzņēmumiem, kas uh, ir izveidoti. Un jo īpaši biorūpniecības uh, nozarē mums ir nepieciešams uh, nepieciešama tāda pamatprogramma apvārsnes 2020, kas eh, noteiktu šādus eh, pamatus, un mums tiešām ir, piekrītot Odīkungam, jāpiedalās eh, visos procesos, mēs iesniegsim grozījumus no sociālistu un demokrātu grupas, un šie grozījumi koncentrēsies uz apvāršņu 2020 struktūru fondiem un horizontālo programmu. Mēs arī veicināsim jautājumus, kas ir saistīti ar reģionālo attīstību. Parlamentam pilnīgi noteikti ir jābūt tādā pozīcijā, lai tas varētu pārskatīt programmas. Uzskatām, ka tā būtu ļoti labi ierosmen, brīnišķīga iespēja Un eh, parlamentam būtu nepieciešams eh, pieņemt lēmumu par eh, valsts resursu izmantošanu krīzes jautājumos. Nākamais runātājs - Johnson. Johnsona kungs. Liels paldies! Es runāšu ļoti īsi. Esmu ēnu reference biorūpniecības eh, kopuzņēmumiem, kā arī kopuzņēmumam klīniskai TU. Es vispārīgā kontekstā varu teikt, ka esmu viensprāts referentiem un tam, kas eh, šeit ir teikts, piekrītu. Ir svarīgi, lai mēs varētu sekot līdzi pamatprogrammām, kas ir eh, izveidotas apvāršņa 2020 ietvaros, taču vispirms es vēlētos uzsvērt eh, to, ka piekrītu referentu viedokļiem, kā jau nu pat to minēju. Daudzi ir runājuši par eh, sviras efektu, lai mēs varētu veicināt eh, vairāk aktivitāšu, un mēs tieši par to arī runājam šīs pamatprogrammas ietvaros mums ir koordināta, koordināta plānošana un koordinācija jautājumos, kas saistās ar struktūra fondiem, līdzfinansējumu no dalībvalstīm, kā arī privāto līdzfinansējumu. Mums būtu jāizpētī visas šīs iespējas. Šeit, protams, ir arī jautājums par caurskatāmību un atvērtību. Mums ir jānodrošina tas, lai būtu pēc iespējas lielāka apmaiņa ar zināšanām un darbu, ko mēs veicam. Tāpat ir bijušas diskusijas um, pamatprogrammas ietvaros uh, ar MVU. Um, Mums būtu īpaši uzmanība jāpievērš šo MVU uzņēmumu iespējām attīstīt uh, šīs eh, programmas, un eh, kā jau vairāki kolēģi arī teica, skatoties uz izaicinājumiem, kas mūs sagaida Eiropā un visā pasaulē, pamatjautājums ir par ilgtspējību un par to, vai mēs eh, pareizi izmantojam bioloģiskos procesus, kā tas, piemēram, ir atspoguļots arī vairākos ziņojumos Tāpat jāpiemina mežstrādes atkrituma izmantojums un citas procedūras, kas varētu ļaut pēc iespējas labāk izmantot tās, tās iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Es vēlreiz uzsveru, ka es vispārīgos ilcienos piekrītu referentiem un vēlāk komentēšu šos jautājumus sīkāk. Paldies! Vārds kolēģiem Tozinovskim. Paldies! Es eh, vēlētos eh, eh, komentēt šādi. Es neatkārtošu to, ko teica jau kolēģi, taču mums ir nepieciešams apmainīties ar pieredzi un analizēt līdz šim padarīto. to ietva, programmas ietvaros un jānodrošina tas, lai nebūtu pārāk liels administratīvais sloks. Es esmu referents um, kurināmā elementu nodeņraža jautājumā un uzskatu, ka ir uh, svarīgi saprast to, ka septītās pamatprogrammas ietvaros administratīvais sloks bija diezgan liels. Daudz uzņēmumi uh, nepiedal, nepiedalījās šajā ierosmē, jo uzskatīja, ka tas būs pārāk liels administratīvais sloks. Protams, ka programmas ir arī jāpārauga, un, kā teica kolēģi, ir būtiski, lai mēs varētu veikt uh, starp uh, izvērtējumu un izvērtēt to, vai programma ir bijusi veiksmīga. Runājot par publisku un privāto partnerību, manuprāt, uh, varētu ļoti lielā mērā tā, tā varētu palīdzēt uh, veicināt pētniecības uh, aktivitātes. Kā ēnu references, protams, darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu to, kam esam mācījušies no septītās pamatprogrammas kļūdām un tās neatkārtosies, ņemot vērā to, ka ir daudz līdzību ar programmu Ūdeņradis 2. Es darīšu visu iespējamo, lai atvieglotu šos procesus. Mums visiem ir līdzīgas bažas par pamatprogrammu apvārsni 2020 un jānodrošina tas, lai mēs izvairītos no šīm problēmām un uh, lai pētniecība tiešām tiktu koncentrēta uz šīm pētniecības aktivitātēm, par kurām mēs runājam. Darīšu, ko varēšu, un uzskatu, ka apvārsnes 2020 ir ļoti būtisks eh, pētniecības attīstībai mūsu dalību valstīs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies. Eh, vārds eh, šobrīd kolēģim Brezinam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā ēnu referents tam pašam ziņojumam, kas attiecas uz kurināmā elementiem un ūdeņradi. Es vēlos uzsvērt, ka mums eh, jāturpina tas, eh, kas eh, tika darīts jau septītajā pamatprogrammā. Šeit ir jautājums par efektivitātes palielināšanu elektrības ražošanā. Tas ir arī ļoti būtisks aspekts mm, viedo energosistēmu izstrādē, kas izmantotu ūdeni un ūdeņradi, kā arī kurināmā elementus. Jādomā arī, protams, par uh, energo, e, enerģijas uzglabāšanu, bet uh, tas viss attiecas uz nākotni. Ir vairāki aspekti, kas eh, ir būtiski. Kurinām elementu un ūdeņraža joma ir ehm, ļoti um, vāji pārstāvēta no uzņēmēja vidus. Nav tādu lielu spēlētāju šajā jomā. Klīniskā jomā mums ir stipri partneri, un tie var uh, ļoti viegli arī piedalīties finansiāli, taču kurināmā elementu jomā tā ir ļoti jauna joma un um, jauna nozare. Līdz ar to problēma varētu būt līdzfinansējuma ziņā no nozares puses. Piekrītu kolēģiem un esmu gatavs sadarboties, lai izvairītos no tām kļūdām, kas tika pieļautas septītās pamatprogrammas ietvaros, un lai veicinātu šo ierosmi, jo tā ir ļoti daudzsološa. Paldies! Kolēģa Prodi, prei. Paldies! Prodi, kungs, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties arī visiem referentiem un ēnu referentiem, kas izteicās līdz šim savos izteikumos es koncentrēšos uz Clean Sky, kur es esmu, respektīvi Clean Sky 2, ehm, esmu referents savā politiskajā grupā. Salīdzinājumā ar citiem šeit ir runa par rūpniecisku identitāti, kas ir daudz skaidrāk izteikta. Līdz ar to varētu teikt, ka pastāv eh, nepieciešamība Nu, noteikti laika grafika, kas varbūt neatbilst precīzi apvāršanai 2020, tam ir nepieciešams savs laika grafiks. Manuprāt, mums ir nepieciešams nodrošināt, ka mēs saglabājam rūpniecisko struktūru. No šāda aspekta Mums būtu nepieciešams nodrošināt, ka pastāv piegādes ķēde, jo tas būs tieši tas instruments, caur kuru mums būs iespējams iesaistīt mazos vidējos uzņēmumus daudz lielākā mērā. Kaut arī tie ir mazi, tomēr tiem var būt padziļinātas zināšanas un prasmes specifiskos jomās. Uh, un tas ir ļoti svarīgs faktors, jo tie ir rūpnieciski uzņēmumi, un šajā posmā mums ir nepieciešams nodrošināt attīstību. Manuprāt, mums ir svarīgi spēt arī palīdzēt uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti šajos kopuzņēmumos. kurus mēs, kuros mēs varam redzēt un arī stiprināt šo rūpniecisko struktūru. Tas ir ļoti svarīgi attiecībā uz piegādes ķēdi aspektu. Tas būs tā kā lakums papīrs, kas ļaus mums eh, redzēt, kā mēs varam stiprināt šo jomu. Līdz ar to mēs tiešām saskatām nepieciešamību ļaut eh, rūpnieciskai sistēmai Eiropā saņemt eh, pamudinājumu, stimulu, lai tā varētu izmantot šādu veidu attīstību un izmantot tādu industriālu vai rūpniecisku organizāciju. Es iesniegšu vairākus grozījumus, kas parāda uzticēšanos šai nozarei kā tādai. Paldies, eh, Kamājas kundze! Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos pateikties eh, referentiem par viņu ziņojumu projektiem, par viņu atvērtību sadarbībā ar kolēģiem. Tāpat arī vēlos eh, atzinīgi izteikties par komisijas eh, piedāvātajiem priekšlikumiem un vēlos izteikt šobrīd dažus vispārīgus komentārus par visiem kopuzņēmumiem. Manuprāt, mums šeit ir runa par vienu no vissvarīgākajiem tematiem eh, saistībā ar Eiropas atkopšanos, atvesļošanos nākotnē. Rūpniecības ieguldījumu izpētē vai pētniecībā un izstrādē eh, ir kā priekšnosacījums Eiropas ekonomikas eh, atvesļošanai. Paskaroties neseno pētniecības un izstrādes salīdzinošo vērtējumu mēs varam redzēt, kāda ir ieguldījuma līmeņi Eiropā, kas ir samazinājušies kopš 2008. gada. Un pirmo reizi kopš 2004. gada mums atkal ir vadošā loma globālā līmenī, līmenī no Eiropas, un runa ir par Vācijas Volkswagen. Runājot par nākotni un par to, ka varam saglabāt eh, labos dzīves, dzīves līmeņus un sociālo labklājību, ir atkarīgs no tā, eh, ka mums ir vadošā joma uh, automobīļu ražošanas, e, ķīmiskajā rūpniecībā un citās jomās mums ir vadošo loma, bet e, ir arī joms, kur mēs ievērojam atpaliekam. Tāpēc ir svarīgi, lai e, piegādātāji ķēde un šo piegādātāju klasters vai kopa saņemt nepieciešamo atbalstu, tīpaši tie, kas ir svarīgi Eiropas nākotnēji. Es vēlētos vērst savu kolēģu uzmanību uz to, ka mums šeit runa par kaut ko tādu, kas ir ļoti svarīgs Eiropai. Pagātnē esam redzējuši, ka rūpniecība mazinājusi e, savu dalību pamatprogrammā. Šobrīd mēs redzam, ka mums ir e, nepieciešams pārdomāt e, šo sadarbības modeļus. Mans galvenais ieteikums būtu tāds, ka mums vajadzētu pēc iespējas vienkāršot noteikumus un saglabāt līdzsvaru starp eh, līdzšinējiem noteikumiem rūpniecībai lai nebūtu pārāk eh, liels pārmaiņas rūpniecībai, salīdzinot iepriekšējos gadus ar nākotni, bet censties rast līdzsvaru ar apvārsni 2020 vairāk atklātības, caurskatāmības, eh, lai jaunienācējiem būtu vieglāk piedalīties. Tāpat arī meklēt sinerģijas ar struktūru fondiem. Uh, kas ir ļoti svarīgi apvārsni 2020 kontekstā, bet it īpaši attiecībā uz lieliem projektiem un konkrēti rūpnieciskajiem projektiem. Tie būtu mani vispārīgie komentāri par eh, šiem kopuzņēmumiem. Paldies! Paldies! Kavaļo kundzei! Viki Forda tālāk lūdzu. Jā, es atvainojos, eh, skraidu no vienas sanāksmes uz otru, citās komitejās notiek trialogi. Es domāju, ka mēs visi ļoti smagi strādājam, tuvojoties eh, šī sasaukuma noslēgumam, un šie ir ļoti svarīgi jautājumi eh, nākotnē visiem pilsoņiem, kurus mēs pārstāvam. Tāpēc man tiešām ir prieks strādāt kā referentei pie viena no tiesību aktiem un sadarboties ar referentiem šeit. Attiecībā uz laika grafiku es vēlos pārliecināties, ka tie, kur mums ir uh, koplēma procedūra, neaizkavējās uh, gaidot, kamēr mēs tiksim skaidrībā šeit. Mums ir jāspēj nodrošināt to, ka mēs uh, spējam visu paketi pabeigt un neaizkavēt pie reizes arī koplēmuma procedūru. Tātad horizontāli piemērot to budžetā katram PPP, eh, nu es nedomāju, ka tam ir jēga. Es dzirdēju eh, no Karvaļo kundze, ka mēs eh, vairāk privāto līdzekļu iesaistam, lai tas darbotos paralēli mūsu programmām. Manuprāt, tas ir ļoti pareizi, bet es neesmu pārliecināta, ka mums ir nepieciešams horizontāli re, re, re, samazināt šo finansējumu, kā komisija to ir darījusi. Eh, it īpaši, ja mēs runājam par jomām, kur mums potenciāli ir iespējama lielāka pievienotā vērtība un labāka sadarbība. Par klīnskai. Tur vēl ir nepieciešams arī padomāt par eh, veidu, kā varētu veikt labāku izvērtēšanu. Tas varbūt tāds tehnisks eh, punkts, bet ļoti svarīgs, respektīvi, kurš iepazīsies ar revīzijas metodiku, lai pārliecinātos, ka konfidenciatāte tiks saglabāta. Es domāju, tas ir svarīgākais jautājums. Par IMI. Manuprāt, ir svarīgi, lai eh, tas papildina CTP2 programmu, jo eh, mums ir nepieciešams eh, nodrošināt, ka šīs programmas savstarpēji ir savietojams. Uh, būtu loģiski droši vien arī kvotas e, noteikt e, darbam, kas notiek trešās valstīs, jo ir dažas jomas, kur e, mūsu mēķis tik tiešām ir nodrošināt jaunu paudzi zālēm, retām slimībām. Mums vajadzētu, protams, ļaut sadarboties ar trešām valstīm, bet ir nepieciešams, piemēram, uh, saistībā ar kompetenci jautājumu, kas ir labāk varbūt trešās valstīs, un tāda iespēja ir jādod. Daži cilvēki saka, ka varbūt eh, tam nevajadzētu trešā un ceturtā posma mēģ, eh, izmēģinājumos eh, tikt izmantot, bet ceturtās posma izmēģinājumi, nu, tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam aktīvi ietekmēt kur eh, būs 15, eh, kaut kāds eh, pēkšņs atklājums, kas ir trešā posma izmēģinājums. Tas varbūt nenozīmē, ka tas būs komerciālā ziņā tuvu palaišanai tirgu. Veids, kā zinātniskā panelis var līdzdarboties, nu, mums jāatrod veids, kas ņemtu vērā to viedokļu bet lai tas nebūtu kā vēl viens birokrātiskais līmenis, es zinu, ka jums ir iesniegts grozījums un varbūt, ka mēs varam padomāt par tekstu formulējumu. Tā tad es atvainojos, ka mazliet pārsteidzu atvēlēto laiku, bet mums ir nepieciešams nodrošināt, eh, lai mēs atkal neradītu birokrātisko slogu, tad cilvēki mēģināt pierādītu, ka kaut kas tāds, kas vēl nav pierādīts kā efektīvs zāles, būtu arī pareiz lēts, tas nebūtu loģiski. Paldies tālāk, Kačan kungs. Paldies priekšsarētāji, paldies arī referentiem. Manuprāt, mums ir nepieciešams uh, atzīt, mm, pozitīvi novērtēt eh, kopuzņēmums un PPP sistēmu kā tādu, kas ir vienīgais veids, lai virzītu šādus svarīgus projektus. Pavisam īs eh, komentārs par kopuzņēmumiem un Clean Sky, jo, manuprāt, tas darbojas ļoti labi. Un, manuprāt, eh, tas ir arī skaidri jāpasaka. Vispirms par 13. grozījumu un budžetu šajā grozījumā tiek ierosināts mazināt budžetu. Manuprāt, šāds budžeta samazinājums negatīvi ietekmētu šī kopuzņēmuma rezultātus. Tad par pārvaldību vēl divi komentāri. Pirmais no tiem ir šāds. Komisijai vajadzētu ņemt vērā to, ka pašreizējā pārvaldības metode ir laba, tā ir sniegus labus rezultātus. Izskatās, ka komisija vēlas pārskatīt šo modeli, mainīt eh, līdzsvaru, bet tas varētu mazināt privāto ieguldījumu. Otrs komentārs attiecas uz papildu aktivitātēm. Tās ir aktivitātes, kas tiek veiktas ar pašu resursiem, privātiem resursiem vai nacionāliem resursiem. Tāds ir jautājums. Varbūt eh, komisijas eh, eh, vērtējums varat nebūt saistošs, bet, piemēram, kā politisks ieguldījums Tālāk par svīras mehānismu, šo efektu. Mums vajadzētu atcerēties, ka mums ir iespējams arī aizdevumu sistēmas izmantošana. Paldies. Tālāk Sokovičs kundze. Uh, ries uh, je da. Paldies priekšsēdētāji. Tā tiešām ir, ka svarīgākais jautājums šobrīd Eiropā ir ko mēs darīsim, lai saglabātu konkurētspēju globālā līmenī. Līdz ar to privātu un publisko partnerību īstenošanu un kopuzņēmumu uh, radīšana ir tiešām uh, lieta, ko mums nepieciešams ir paplašināt, uh, tā skaitā ar informāciju, lai pēc iespējas lielāks uzņēmumu skaits saņemtu pamatot informāciju. Otrakārt, mums arī pilnīgi skaidri un precīzi jāizvēlas vārdi. Ja mēs šeit runājam par kopuzņēmumiem, tad pat visi deputāti šeit nezin, ko tas īsti nozīmē. Un šeit jau nemaz nav rakstīts arī par ko ir runa, par kuru kopuzņēmumu. Daži, kas eh, nesen šeit strādā, nemaz nezin, par ko šeit ir runa. Bet iedomājieties, ko tas nozīmē tiem, kas ir attālināti no Eiropas parlamenta, varbūt 2000 km attālumā no parlamenta. Es vēlos norādīt uz to, ka mūsu informācija ir jābūt arī saprotamai, lai to varētu izskaidrot cilvēkiem, tai jābūt pārskatāmai. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi uz šīm platformām eh, veidot arī pieeju jauniem uzņēmumiem, jaunu MVU veidošanai, kas arī ir šobrīd krīzes skarti. Jautājums ir par to, vai mums šobrīd būs sistēma, kas ir pietiekami atvērti, lai arī šādi uzņēmumi varētu iesaistīties. Paldies! Paldies! Da Kampus kungs tālāk. Paldies priekšsarētājiem. Es vēlētos vispirms jau atzinīgi vērtēt eh, Panajoto kungu kā referentu darbu. Es esmu ēna referents un kurināmo elementu un uh, ūdeņražu uzņēmumu aspektā. Esmu par uh, atklātību, caurskatāmību. Es nedomāju, ka šeit būs problēmas ar konfidencialitāti un saistībā ar caurskatāmību. Procedūrai kā tādai ir jābūt pilnībā caurskatāmai. Un starposmi uzraudzība ir uh, parlamenta kompetencē Tāpat arī eh, ir nepieciešams runāt eh, par to, cik skaidri ir definēti ieguldījumi, mantiskie ieguldījumi. Tāpat arī par būtisku materiālu nodrošināšanu un jauniem materiāliem. Tur arī tur vajadzētu pilnīgi skaidrību. Tāpat arī ir nepieciešams nodrošināt stabilitāti. Šādas partnerības, protams, ir labs sākums, lai tuvinātu pētniecību komerc tirgiem, bet tas nenozīmē, ka finansējums, kas tiek piesaistīts, ir galvenais uzsvars tomēr ir liekams uz sadarbību kā partneriem, nevis tikai kā naudas iegūšanas iespēju. Attiecībā uz kurināmā elementiem un ūdeņradi, kur mēs no uh, rīta vēl eh, dzirdējām, pieminām, mums ir labas iestrādes Eiropā, bet Japānā un Ķīnā arī notiek darbs šajā jomā ļoti aktīvi pie tām Eh, tāpēc mēs atzinīgi vērtējam šos pasākumus. Uzskatu, ka ziņojums ir eh, sastādīts pareizajā virzienā un kopumā varu atbalstīt eh, Panajoto kunga sacīto. Paldies, saka priekšsaratai. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvēm. Lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsādātāji. Paldies priekšsēdētājai, paldies arī par šo plašo atbalstu, ko klātesošie pauda šai paketei, un te, tieši tā tas būtu arī dēvējams. Tāpat es vēlos atzinīgi izteikties par uzsvaru, kas ir likts uz atsevišķiem principiem par dzimumu vienlīdzību, at, atvērtu pieeju un atvērtību pret jaunienācējiem. Uh, Tas, manuprāt, e, ļoti labi atspoguļots un e, tas sasauc ar negatīvo pieredzi iepriekš. Tāpat arī mēs atzinīgi vērtējām vispārīgu atbalstu vienkāršošanai un tiem, e, ko no savas pieredzes referenti un ēna referenti ir pienesuši. Tad man ir konkrēti komentāri vēl. At, sākšu ar vispārīgajiem komentāriem. Tātad. Um, komisija ir nākus klājā ar otro paudzi šiem kopuzņēmumiem. Mēs esam mācījušies no kļūdām pirmajā kārtā, respektīvi tagad esam labāk saskaņojuši modeļus šiem kopuzņēmumiem. Tāpat arī mums jācenšas maksimāli izvairīties no pārklāšanās starp šiem e, pamatekstiem un e, regulu par septiņu pamatprogrammu. Pamat jo tas savā veidā mazinātu juridisko skaidrību, kur esam panākuši līdz šim. Tad pāris uh, par budžeta izpildes uh, procedūru. Es atvainojos, ka uh, būs diezgan tehniski, bet diemžēl tur savādāk nevar darīt. Esam mācījušies no kļūdām pirmajā posmā un sapratuši, ka procedūra ir smaga un birokrātiska un nav īsti piemērota PPP uh, Un e, arī pati nozare e, to skaidri signalizēja mums. Līdz ar to jaunās finanšu regulas kontekstā ir ieviest pagaidu norma 209. pāns, kas ir precīzi paredzēts šādam mērķim. Ir 50% mazāk e, administratīvā sloga, ir citas normas attiecībā uz personālu, uh, uz pārvaldību, tas, manuprāt, ir daudz labāks modelis, un tāpēc eh, pamat aktus mēs balstam uz šo juridisko normu. Bet, kas mums bija eh, jāmaksā šai ziņā, 60. pāntā eh, atrunātais tas, ka budžeta apstiprināšanas process notiek kopīgi komisijas aptvērumā. Es saprotu, ka gan jūs, gan arī budžeta kontrols e, komiteja vēlas to savādāk. Mēs runājam ar e, kopuzņēmumu direktoriem, arī ar nozares pārstāvjiem, esam saņēmuši rakstisku e, apstiprinājumu, ka viņi pilnībā atbalsta 209. pānta izmantošanu, saprotot, ka ja viņi atgriezīsies pie 208. pānta izmantošanu, kas ir ļoti smagnējs un birokrātisks un paredzēts ir regulatīvam aģentūram, nevis publiskām privātām partnerībām, tad tas radītu papildu slogu viņiem un arī kavētu institucionālo procesu, un tad mēs riskētu eh, palaist garām eh, svarīgo punktu ar vēlēšanām parlamentā. Mums vajadzētu izvairīties pēc iespējams eh, no jebkāda papildus administratīvā sloga, un atzinīgi vērtēju tos grozījums, Eh, kas eh, nav vērsti uz jaunu administratīvu struktūru radīšanu. Tāpat arī vajadzētu izvairīties no eh, jau esošo atskaitīšanās procedūru atkārtošanu. Un mēs noteikti vēl vērsīsim uzmanību uz atskaitīšanās procedūrām. Par budžetu svarīgs jautājums in inovācija ir jauna dimensija apvārsnī 2020 un eh, mums ir nepieciešams atbalstīt eh, rūpniecību, jo bez tā nav inovācijas, jo nebūs kas novedīs šīs idejas līdz tirgumu. Un tad ir šis svirus efekts, protams. Privātais sektors, eh, mūsuprāt, ir nepieciešams, lai tas ieguldītu lielāks līdzekļus. Tad Tāpēc ir nepieciešami papildus eh, akti, pasākumi vai aktivitātes, kas ir daļa no partnerības, tad, tad kā papildu eh, darbības, kas tiek veiktas eh, papildus darbam, lai palīdzētu nozarei novest šos produktus līdz tirgumu. Paskaroties uz diskusijām Korepērā pagājušajā nedēļā, tad tas ir tuvu sākotnējai komisijas priekšlikumam atstājot budžetu neskārtu vai ar minimālu samazinājumu tikai diviem kopuzņēmumiem IMI 2 un FCH 2. Mēs nevēlētos šādu vienlīdzīgu samazinājumu. Mēs vēlētos saglabāt līdzinējo. Struktūra fondu izmantošana kā norādīja vairāk deputāti. Jā, tas ir ļoti svarīgi, un finanšu regulā mums tagad ir eh, šāds, eh, šāda norma, kas ļauj abus instrumentus savienot. Eh, un Rubikungs sacītais administratīvās izmaksas vidējās mēra, apjoms ir 5% par specifiskām iniciatīvām. IMI 2, tur mums, protams, ir bažas par samazinājumu budžetā, jo pastāv liels sociālās vajadzības. Tāpat vēlamies aptvert arī medicīniskā attēlu veidošanu kā jauna nozare par zinātnisko paneli, bija ekspertu komisiju, komisiju, tur, protams, uh, ir svarīgi saglabāt eh, pārskatu. Mēs gan nevēlamies paplašināt eh, konsultatīvos struktūras. Kas attiec uz indikātoru saglabāšanu, mēs tomēr vēlētos tos eh, iekļaut deleģētajos līgumos. Un nevajadzētu komitoloģiju paplašināt vai kaut kā pastarpināt iekļaut caur pārstāvju grupām. Par klīnskai divi vēlos Eler kungam apliecināt, ka uh, laika grafiks saskan ar apvārsni 2020, jo pēdējais uzaicinājums uh, ieteik, uh, pie, iesniegt pieteikums ir 2020. gadā. Bet nu, tā ir plašāka diskusija par uh, kurinām elementiem. Varu apliecināt, ka atkāpes būs absolūti minimāls, lai maksimāli piesaistītu MVU un būs iespējams arī uh, lielāku budžetu izmantot administratīviem uh, pasākumiem, kā Rubikungs to vēlējās, un es eh, labprāt esmu gatavs arī atbildēt uz tehniskiem jautājumiem. Grazie, prima di dalla parola ai relatori par intervento finale. Paldies, un tagad došu referentu, un pirms tam vēl Odīkungs. Simplement pour attirer l'attention. Es tikai vēlējos vērst Eiropas komisijas uzmanību uz birokrātijas un budžeta izpildes problēmu izpildes procedūra nav tā, kura rada birokrātiju, budžeta izpildes mm, procedūra paredz, ka izpildu direktori vienā dienā diskutē ar referentiem un pēc tam ir balsojums un eh, revizijas palāta nāk veikt pārbaudi un eh, birokrātiju rāda, un es gribētu dzirdēt izpildu direktoru eh, viedokli, ka te notiek publiskā uh, grāmatvedību, un tieši tā rada šo birokrātiju pietiktu, ka privāti notiktu grāmatvedības pārvaldīšana šiem uzņēmumiem, un finanšu regula manā ieskatā nav skaidra, bet te ir tikai viens privātais auditors un uh, parlaments un neviens cits nevar veikt budžeta kontroli. Manuprāt, tā ir tāda politiska neveiklība. Es vēlētos padziļināt diskusiju par šo jautājumu. Paldies! Bene, allora. Per... Nu, labi. Adjos, kundze, 5 minūtes jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es aprobežošos ar uh, pateicības vārdiem kolēģiem, arī komisijas pārstāvim. Paldies visiem par Jūsu komentāriem esmu tos atzīmējusi. Paldies tiem, kuri runāja par iniciatīvas, pašiniciatīvas atzinumu par īmiju. Es var, ar to strādāju. Ne visus ierosinājumus esmu konkrēti pierakstus, bet es domāju, ka nebūs liela grūtību grozījumus pieņemt, katrā ziņā lielu daļu no tiem. Nu, varbūt dažos būs nepieciešams pārunas, bet vēl vēlētos pakavēties pie diviem jautājumiem. Pirmkārt, budžeta samazinājumu. Par laimi mums nebija jāsamazina budžets. Un, ja samazinājuma rezultātā, ko uzlika padome, mēs esam uh, runājuši par eh, izcilības centriem un tā tālāk, tad mm, Tad te ir jāsacina, ka par laimi mums pašiem nevajadzēja veikt samazinājumus, bet ir jāņem vērā situācija, kādā esam. ETP balstās uz 185. pantu. Kopuzņēmiem ir savs iekšējais regulējums un referenti. Katrā ziņā daudzi no tiem teica, ka viņi būtu vēlējušies likt akcentu uz uh, šo piedalīšanos, un es piekrītu, un parlamentam ir uh, lielāks vārds sakāms uh, vairāk teikšanas nekā tas bija pirmās paudzes kopuzņēmumos, kā to atzīmē Eiropas komisija. Tagad var izmantot delģētos aktus. Parlamentam ir uh, lielāka ietekme un vairāk sakāmākā pirmās paudzes laikā. Šī nu, ir pirmā viedokļa apmaiņam, un man ir tomēr jāatgādina, ka ir bijušas jau garas diskusijas par kopuzņēmumiem. Un šīs diskusijas notika apvārsnis 2020 ietvaros. Un tagad mēs cenšamies ņemt vērā, pārņemt diskusiju secinājumus, darīt to konsekventi, apvārsnī 2020 pamatprogrammā un kā tas izskanēja arī jūsu komentāros, un tagad būs jādiskutē, jārunā ar padomi un ar komisiju, lai nonāktu pie kompromisa varianta, kas mums visiem būtu apmierinošs Paldies, man izstaroja kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tā ir laba doma runāt par visiem kopuzņēmumiem kopā un ETP. Mēs varam runāt par parlamenta kompetencēm, par budžeta izpildi, par finanšu problēmām, kuras ir e, jārisina. Kolēģi lika akcentu uz uh, rūpniecības uh, piedalīšanos. Tā ir ļoti laba lieta. Mums ir uh, ļoti augsts zinātības un prasmi līmenis, bet tomēr ir jāsacina pretējas tendences rūpniecībām. Tagad tiek runāts par to, ka uh, Eiropas ekonomika ir jāatveseļo, jāatgūst tās konkurētspējošā pozīcija. Un par to tiek runāts virknē, virkne, saistībā ar virkni projektu, un ja tas tā netiktu prezentēts, tad tas būtu jāizgudro tā, lai vairāk iesaistītu rūpniekus. Ja mēs nevaram eksportēt, tad Nīderlandē tiek teikts, ka tad nevar noziest ar sviestu savu sviestmaizi. Dajanī kungs izteica ierosinājums šajā ziņā. Mārta mēneša samitā tieši tiks skatīts investīciju jautājums, investēt Eiropas uh, konkurētspējas veicināšanā. Un es domāju, ka šeit ir arī dzan jādomā par komunikācijas aspektu. Kolēģi runāja par svirām, par svīras efektu. Es strādāju reģionālajā komistejā un tur šorīt pusstundu veltījām par atzinumu, kur iesniegt komitejai. Un reģionālā komitejai nav vēlmes eh, mazināt eh, reģionālos projektus, bet biorūpniecības gadījumā mums ir patiešām īstena iespēja nodrošināt to, lai tiem būtu ietekme uz dalību valstīm, tostarp arī jaunajām dalību valstīm. Šī rūpniecība, kura ņem vērā bio aspektus, ļauj uh, sniegt atbalstu, palīdzēt eh, lauku reģioniem un ir iespējams dalīties savās zināšanās, tās viņiem piedāvāt, izmantot struktūra fondus, bet citādi pievienojos diskusijā iepriekš izskanējušam, ka viss mums ir jādara kopā. Paldies, Elerkungs! Um, in the end, what we are going to do? Um, Beigu beigās, ko tad mēs darīsim? Praktiskais un politiskais aspekts. Ja sāksim ar politisko aspektu, tad mēs vēlētos redzēt komisijas un uh, padomas vēlmi to skatīt kopā kā pakotni. Un te tad vajadzētu viņiem abiem būt elastīgiem. Priekšrocība uh, izpaustos praktiski, jo ja būtu konsultāciju fāze un pēc tam būtu runa par deleģētajiem aktiem un tiem noteikti struktūru, tas būtu izaicinājums uh, pabeigt šo lietu aprīlī. Un uh, integrētā veidā mēs varētu rast ātru risinājumu šim jautājumam. Kāda būtu struktūra diskusijām? Uh, jātu būtu svīras vienkāršošana un pārvaldīšana. Un tad vēl ir arī budžeta izpildes aspekts. Ja mēs ievērosim šādu veidu plānu, šādu struktūru, tad mēs varam struktūrēt referentu diskusijas un arī diskusijas ar padomu un komisiju. Praksē par budžeta izpildes jautājumu tāda bija vienošanās finanšu mm, regulā, tam, ka parlamentam nav galvenais vārds, un princips ir pareizs. Ja tas tiek ņemts ārā, tad būtu individuālā budžeta izpilde un būtu arī saistība ar noteikumu ieviešanu, bet ja tos var at atsaistīt, tad būtu vieglāki noteikumi Mums par to vienkārši jārunā. Otrakārt, budžeta ziņā mēs īsti neredzam mm, to kā individuālo referentu pieeju. Mm, mums vajadzētu budžeta diskusiju, kas tad arī būtu proporcionāli. Un klīniskai jomā es vēlētos teikt, ka transporta budžets pieredz ierobežojumus, jo mēs klīniskai un citos ierobežojumus guldām Caesar projektā. Un tad mēs runājam par 5 un 6 tehnoloģiju līmeņiem, kas ir tuvu tirgiem, kur piedalās tirgum 2 un 3 ir tie, kur ir jāfinansē. Un tas ir samērīgi un proporcionāli tāds jautājums budžetā. Un vispārējais strateģiskais jautājums ir par to, vai mēs liekam visas savas uh, olas vienā groziņā vai sadalām pa groziem. Mums ir jābūt um, konstruktīvai sārunai ar padomu un komisiju un nebūt izolētiem un tad cīnīties vai necīnīties par budžetu. Budžets ir vispārējais, ir bijuši būtiski samazinājumi un tad ir jāskatās, cik lielā mērā to var atspoguļot, kā tas atspoguļojas PPP darba kārtībā. Mēs nesam tie, kas griež budžetu, bet mums arī ir jāuzņemas. Uh, daļa sloga un jādomā par proporcionalitāti. Un es domāju, ka tas arī mūs vedīs uh, pretī iespējai uh, šo jautājumu noslēgt aprīlī, un es domāju, ka nu, es patiešām domāju, ka komisija varētu, ka tā ir paveikusi labu darbu, jo tā ir ņemus vērā secinājumus uh, vidustermiņa ziņojumā. Es gribētu tagad ierosināt, ka vajadzētu sarīkot eh, referentu un eh, ēnu referentu kopīgu sanāksmi. Es pats veicu pārskatu par visiem ETP priekšlikumiem un, un tas var horizontāli izlasīt, un tā varētu būt parlamenta problēma, ja visām eh, grupām ir ēnu referenti, kuriem ir uh, pārskatām savas konsultācijas. Es domāju, ka mums vienkārši ir jāveido struktūrālāka diskusija parlamentā, mums mm, ir iespējams to darīt ātrāk, vienoties par galveno principu, galveno līniju. Ja pārējie piekristu, tad mēs varētu februārī kopumā par to diskutēt, diskutēt par delģētiem aktiem un pēc tam noslēgt to līdz marta beigām. Un tad bū, tā būtu tā vienošanās par pakotni manā ieskatām. Paldies, Rūpika kungs. Jā. Jā, paldies, priekšsarētāji. Praktiski viss jau ir ticis pateikts. Es arī vēlētos pateikties komisijai par labo sadarbību un domāju, ka atradīsim labu struktūrālu risinājumu, lai skartajās jomās eh, nākotnē būtu sagaidām vairāk darba vietu un labi izaugsmu. Paldies! Grazie, parola! Paldies! Panajotava kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos eh, pateikties eh, saviem ēnu referentiem, eh, Tušanovs kundzei, tāpat arī Bežņa un Dukampoš par labajiem komentāriem un sniegto atbalstu. tīpaši saistībā ar šo svarīgo projektu. To paldies arī Prodī kungam. Viņš ļoti labi palīdzēja man, jo kopīgā pasākumā par ūdeņradi un kurināmiem elementiem. Mēs spējām nu, norganizēt kopīgu labu pasākumu. Paldies arī komisijai par tālējošu analīzi un par apliecinājumi, kā mēs virzamies e, vienotā virzienā. Bražīnas kungs e, norādīja labas e, piezīmes attiecībā uz nākotni, respektīvi viņš sacīja, ka nav pietiekam daudz lielu uzņēmumu, kas strādā kurināmo elementu jomā. Es domāju, ka mums ir nepieciešams labāk informēt par savām sekmēm, par jaunākā uh, attīstību, un tad mēs uh, varēsim šos šķēršus nākotnē sekmīgāk pārvarēt. Kurināma elementu tehnoloģija ir ļoti laba mūsu zaļajai nākotnē. Tā ir zaļā degviela, zaļais kurināmais nākotnē, ko varēs izmantot fosīlo kurināmo vietā. Paldies! Devo chiedere eh, alla Commissione se poteva. Paldies. Es eh, gribētu lūgt komisiju atbildēt uz Odīkunga jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, ļoti Īsi par uh, mušķet izpildi. Es gribētu pēc iespējas uh, ātrāk uh, debatēt un rast risinājumu. Pirmkārt, es apstiprinu to, ka mums ir rakstisks apstiprinājums no pārstāvjiem un industrijām, ko mēs varam arī izplatīt. Otrakārt, te mēs runājam par komisijas budžeta izpildi, kas ietvers arī šos jautājumus. Uh, Taču, protams, ir jāpiebilst, ka finanšu regulas um, mums liedz veikt šīs budžeta izpildes uh, tieši. Mums uh, nāksies eh, visticamāk to darīt eh, vairākus gadus, kaut arī mēs varam veikt atkāpes eh, šajā regulā, taču mēs nevaram to piedāvāt, kā jūs varat to iedomāties. Taču mēs ļoti labprāt rastu risinājumu šai problēmai, kas tā īsti nemaz nav problēma, taču vajadzētu uzlabot šo situāciju. Paldies, esam noslēguši darbus šajā rīta sesijā. Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir trešdiena, 4. decembris, pusdienlaiks, un es atgādinu, ka šajā pēcpusdienā trijos atsāksim komitejas darbu, un četros pēcpusdienā atsāksim darbu pie Cēzara dosjē. Paldies un līdz pēcpusdienai!